ir pazeminājušos daudz būtisku preču un arī naftas cenas. Mēs saprotam, ka ir mazinājušās arī aktivitātes un eh, darba tirgu apstākļi ir pasliktinājušies ļoti strauji. 2009. gadā inflācija bija negatīva vairāk mēnešu garumā, bet mums ir jāņem vērā, ka cenu svārstības dažādām precēm un pakalpojumiem arī bija ļoti spēcīgas, ja mēs runājam par naftu un uh, citiem resursiem. Runājot par enerģētikas un pārtiks produktu cenām, 2008. gadā izmaiņas bija ļoti lielas, ņemot vērā arī to, ka mazinājās darba spēka izmaksas. Uh, peļņas atšķirības 2009. gadā arī bija visai ievērojams. 2010. gada martā eirozonas inflācija pieauga līdz 1,4% no 0,9% nu, februārī. Un tas notika ņemot vērā enerģētikas un pārtikas cenu svārstības. Neskatoties uz šo lēno atgūšanos no krīzes, ir sagaidāms, ka inflācija 2010. gadā būs visai mērena, tātad tā strauji nepieaugs. Protams, mums ir jāsaprot, ka riski ir līdzsvaroti un prognozes attiecībā uz uh, inflāciju ilgākā termiņā varētu būt saskaņotas ar pārvaldes galveno mērķi, proti saglabāt inflācijas rādītājs 2% robežās uh, kā mēs varam šo inflācijas prognozi sasaistīt ar cenu stabilitāti. Mums ir jāuzlabo ECB monetārās politikas uzticamība. Tālāk. Monetārās un kredītu politikas, politikas attīstība eh, ir galvenie pīlāri, galvenie mērķi, kas ļaus mums nodrošināt cenu stabilitāti un eh, zemu inflācijas pieaugumu. Eh, SVF piedāvāja palīdzību privātajam sektoram un, protams, tas palīdzēja kaut nedaudz mazināt krīzes sekas. Izaugsmes rādītāji pagājušajā gadā bija visai zemi un negatīvi. Pēdējās attīstības tendences kredītu tirgos atbalsta to pieņēmumu, ka ir zemes inflācijas riski īsākā un garākā laika posmā. 2010. gadā izaugsmas rādītāji privātajā sektorā M3 eh, bija mīnus 0,4%. Mēs runājam arī par to, eh, ka izaugsme privātajā sektorā būs visai vāja nākamo mēnešu laikā, bet jāņem vērā, ka banku aizdevumi privātajam sektoram pagājušā gadā norādīja uz atšķirīgām izaugsmes, eh, atšķirīgiem izaugsmes parametriem un eh, februāra mēnesī Uh, izaugsmas rādītāji bija pozitīvi. Protams, šīs atšķirības, ja mēs runājam par dažādiem sektoriem un aizdevumiem, uh, tas ir saskaņā ar mūsu pieņemtajiem aprēķiniem. Pagājušo gadu, ņemot vērā spēcīgo inflācijas uh, spiedienu, padome pazemināja Eh, procentu likmes galvenajām ECB transakcijām par 50 bāzes punktiem, un eh, tas iegūpa patiešām vēsturiski zemes rādītājs. 2008. gadā tas sasniedza 3025 bāzes punktus. Eh, šīs procentu likums nav mainīts kopš 2009. gada, un e, pārvaldes padome uzskata, ka ņemot vērā pašreizējo situāciju, procentu likums ir atbilstīgs, un mēs ceram, ka tādā tuvākā laika posmā mēs varēsim saglabāt cenu stabilitāti. Ja mēs runājam par e, procentu likumu samazināšanu, padome tāpat e, pieņēma vairākus mehānismus, lai varētu atbalstīt kredītu turpmāk izsniegšanu. E, Mēs vēlamies, lai uh, finanšu tirgus darbotos, lai finansējuma nosacījumi būtu uzlabot, un, protams, mēs vēlamies piešķirt kredītus reālajai tautsaimniecībai. Pateicoties šiem mehānismiem un pasākumiem, mēs varējām sasniegt nospraustos mērķus. Galvenokārt mēs runājam par to, uh, ka bija izdarīts zināms spiediens uz banku aizdevumu uh, procentiem, un tas uzlaboja situāciju gan mājasaimniecībās, gan arī lielākos uzņēmumos. Protams, ir jādomā par saulaicīgu politisko rīcību, kādā veidā mēs varam reaģēt uz krīzi, un Eiropas centrālās bankas apņemšanās saglabāt stav, cenu stabilitāti bija uh, galvenie nosacījumi, kas atļauj saglabāt uzticību, saglabāt cenu stabilitāti vidējā termiņā un uzlabot ekonomikas un tautsēmniecības atveseļošanos eirozonā, ņemot vērā lielo neskaidrību, kas joprojām pastāv. Tad, kad Eiropas centrālā banka pieņēma šos tādus nestandarta politikas pasākumus, mēs jau domājam par tādu pakāpenisku atsaukšanas stratēģiju. Un, ja situācija tirgu uzlabosies un tautsāniecība sāks atvaļoties, e, atveseļoties eiro sistēma, šos uh, nestandarta pasākumus sāks pamazām atvilkt, tātad sāks pamazām tos atcelt un šo pasākumu pakāpeniska izbeigšana ir nepieciešama, lai izvairītos no kropļojumiem, no deformācijām tirgū, un pasākumiem nevajadzētu darboties ilgāk nekā nepieciešams. Protams, mēs vēlamies sniegt zināmus stimulus bankām, lai tās varētu iegūt stabilitāti un pārstruktūrēt nepieciešamos mehānismus. 2010. gadā mēs uh, nolēmām atteikties no vairākiem nestandarta pasākumiem un arī samazināt ilgāka termiņa finanšu operāciju skaitu un tempu. Tālāk pārvaldības padome e, izstrādāja vairākas e, konkursu procedūras, piemēram, ilgāk par trim mēnešiem, dažādām finanšu operācijām. Mēs atceramies, e, ka rītdien sāksies konkrēta operācija, tātad 20. 28. aprīlī, tas ir rītdien. Un mēs vēlamies uzlabot likviditā, likviditāti eirozonas finanšu sistēmā, mēs vēlamies uzlabot konkursu procedūras un līd, tas uh, notiks līdz pat šī gada oktobrim. Mēs vēlamies, uh, lai eirozonā uh, tautsainiecībai būtu pieejami kredīti, tādā veidā uzlabojot likviditāti un, protams, arī izaugsmas rādītājus. Ja rodas dažādi riski cenu stabilitātes saglabāšanai, tad pārvalde uh, uzsāks dažādus pasākumus pietiekam saulaicīgi. Tagad runājot par fiskālo politiku. Ja mēs runājam par budžeta pozīcijām Eirozonā, tās pasliktinājās ļoti nopietni 2010. gadā, ņemot vērā ekonomisko krīzi. Tādēļ vajadzēja izstrādāt dažādus stimulus un valsts atbalsta pasākums finanšu sektoram. Eurostat pēdējā aprēķini norāda, ka vidējais uh, Deficīta rādītājs Eirozonā pieauga no 2% 2008. gadā līdz 6,3% 2009. gadā. Eirozonas valstīs, jau 13 valstīs ir pārliecīga deficīta procedūra, un šogad visas Eirozonas valstis ziņos par deficītiem, vismaz tā mēs sagaidām, kas būs augstāk par 3% no to IKP. Uh, Protams, eh, pateicoties stabilitātes programmām, eh, varētu sagaidīt uzlabojumu, bet tas nav prognozējams līdz 2011. un 2012. gadam. Protams, eh, uzlab pasliktinās valsts finansējuma stāvoklis, un mēs esam arī veikuši dažādas aprēķinas, kas ir balstīti uz stabilitātes programmām. Ja mēs runājam par IKP līmeni, mēs sagaidām, ka 2012. gadā tas būs 87%, salīdzinām ar 66% 2007. gadā, tātad par 21% augstāk eh, šis rādītājs eh, būs pieaudzis par 21% divu gadu laikā. Mēs eh, sagaidām, ka šādi rādītāji saglabāsies kādu laiku. Un fiskālo pozīciju pasliktināšanās, it sevišķi asi bija vērojama vairākās Eirozonas valstīs. Īrijā, Grieķijā un Spānijā bija eh, divu, eh, divciparu eh, deficīta rādītāji 2009. gadā. Grieķijas budžeta deficīts 2009. gadā norādīja uz ļoti e, nozīmīgu nelīdzsvarotību fiskālajā tirgu, un tas, protams, arī izraisīja tādu kā domino efektu visā fi finanšu tirgū. Grieķijas varas iestādes 2010. gada martā ieviesa pasākumu paketi, lai uzlabotu esošo situāciju. Mēs augstu vērtējam šos pasākumus, lai varētu uh, sasniegt pietiekam ambiciozus, bet tajā pašā laikā reāls budžeta nostādnes 2010. gadā. Protams, visi šie pasākumi ir jāizteno saulaicīgi un efektīvi. Neskatoties uz Grieķijas valdības apņemšanos šos pasākums pilnībā īstenot 2010. gadā, mēs tāpat uzklausījām arī Eirozonu valstu un valdību vadītāju paziņojums 2005. 2010. gada 25. martā. Arī Eiro grupa nāca klajā ar vairākiem priekšlikumiem. Tomēr šī nelīdzsvarotība saglabājās un pieauga arī deficīts. Tādēļ vajadzētu padomāt par mūsu galvenajiem priekšnosacījumiem. Ir jāizstrādā ekonomiskā programma. Tas ir jādara Eiropas komisijai, ECB, SVF kopīgi ar Grieķijas iestādēm. Šajā programmā ir jābūt visaptverošiem fiskālajiem pasākumiem, ir jābūt ietvertām struktūra reformām un ir eh, jāiznīdē fiskālās nelīdzsvarotības cēloņi pašā saknē. Tādā veidā mēs varētu garantēt valsts finansējumu stabilitāti un uzlabot valsts eh, konkurētspēju starptautiskajā arēnā. Tagad tādos vispārīgākos vilcienos. Pastāv bažas, ka fiskālās nelīdzsvarotības Uh, saglabāšanās nākotnē, protams, varētu iedragāt pilsoņu uzticību valsts finansējumam un uh, varētu aizkavēt finanšu stabilitātes veidošanos un ekonomikas izaugsmi. Ņemot vērā pašreizējos apstākļus, stabilitātes un izaugsmas pakts, kas tika izveidots, lai saglabātu stabilu fiskālo situāciju, saskars ar lielāko izaicinājumu kopš savas pieņemšanas 1997. gadā. Tieši tādēļ visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, visām Eirozonas dalībvalstīm ir jāņem vērā šī pakta striktie noteikumi. Bet tajā pašā laikā mums uh, cerība vieš tas fakts, ka ir ieviešot dažādas stabilitātes programmas, valstis varēs samazināt savus deficīta rādītājus un uh, sasniegt labus rādītājus noteiktajos termiņos. Pašpaļāvību mums vieš arī tas, ka visās šajās programmās ir runāts par valsts izdevumu samazināšanu. Šī apņemšanās demonstrē, ka tas ir pats labākais veids, kā samazināt šo fiskālo nelīdzsvarotību uh, ilgā laika termiņā. Vairākas stabilitātes programmas un fiskālās stratēģijas nav apaudzētas ar nepieciešamajiem pasākumiem un neņem vērā uh, virzību ilgākā laika termiņā. Uh, ļoti daudz pasākumu ir balstīti uz tādiem ļoti optimistiskiem makrofinansiālajiem scenārijiem. Eiro padomes eh, paziņojumu 25. martā mēs vērtējam atzinīgi, jo tur tika pausts, ka esošais institūciju ietvers tiks papildināts ar nosacījumiem budžetārās disciplīnas un fiskālās stabilitātes ievērošanai. Tiks izveidot īpaša darba grupa, kas pētīs visas iespējas, kas uh, ir iekļautas finanšu pārvaldības arhitektūrā un spērs konkrētus soļus, lai e, beidzot varētu panākt cenu stabilitāti un fiskālo stabilitāti. Mums ir jāievieš tādas politikas vadlīnijas, it sevišķi labajos laikos, kas uzlabo valsts finansējumu ilgtspēju un ekonomiskā kontrole, tai ir jārezultējas efektīvos politiskajos soļos, jāņem vērā tie riski, kas eh, ir izvirzīti budžetam un jāsaglabā konkurētspēja visā, visā Eiropas tautsaimniecībā. Priekšsēdētājs kundze, noslēgumā es vēlējos runāt par tādiem jautājumiem, kas attiecas uz finanšu regulējumu un pār, pāraudzību. Kas attiecas uz uh, regulējuma reformu, ko pieņēma G20 vadītāji, tad uh, jau daudz darba ir paveikts un daudz kas ir iesākts, bet mums nevajadzētu būt pašapmierinātiem. Uh, mēs nedrīkstam gaidīt eh, un vilcināties veicot šīs reformas, jo ļoti daudz vēl ir jādara. Pirmkārt, ir svarīgi, lai plānotās reformas novestu pie harmonizēta regulārā ietvara visā pasaulē. Otrkārt, eh, ļoti steidzami eh, ir jāpanāk Bāzēlas komitejas prasības, piemēram, par likviditāti, Uh, tiktu uh, noslēgts 2010. gada beigās, lai tas, šis darbs tiktu pabeigts. Un mums ir jānodrošina, lai regulatārais ietvars uh, aptvērtu visas sistēmiski svarīgās finanšu institūcijas un lai pilnībā tiktu risināts visas problēmas, kas ar to ir saistīts. Eiropas Savienībā kapitāla prasību direktīvas papildinājumu būtu steidzami jāpieņem. Uh, un arī par uh, finanšu fondu pārvaldību ir jāpieņem noteikumi, kas attiecas uz Eiropas uh, finanšu uh, uzraucības ietveru izveidi. Ir svarīgi, lai likumdošanas process par komisijas izteiktiem priekšlikumiem tiktu noslēgts pēc iespējas drīzāk un lai visas iesaistītās puses panāktu vienošanos par uh, tiesisko tekstu, lai trīs jaunie uzraudzības, uzraudzī, uzrauga varētu sākt darboties 2011. gada janvārī. Mēs nedrīkstam uh, riskēt, uh, zaudējot šo iespēju. Gribētu piebilst, ka Eiropas centrālā banka ir panākusi labu progresu sakdošanās darbos, lai nodrošinātu, ka ECB uh, varēs veikt savus pienākumus. Un uh, es varu apliecināt, ka Eiropas uh, centrālā banka uh, sniegs atbalstu uh, šīm uzraudzības iestādēm, kas tiks izveidotas, un um, tas nekādā ziņā tomēr ne, nekavēs ECB veikt savus pienākumus, kas ir skaidri noteikti līgumos. Galvenais uh, Eiropas centrālās bankas mērķis ir nodrošināt cenu stabilitāti un uh, mēs strādājam, lai sasniegtu šo mērķi. Eiropas centrālā banka un arī Nacionālās centrālās bankas neatkarīgi uh, pilda savus pienākumus, uh, tomēr uh, saskaņo savu darbību, un tāpēc nevar būt un nebūs nekādu konfliktu uh, starp Eiropas centrālās bankas politiku nodrošināt cenu stabilitāti un tās darbu nodrošinot finanšu stabilitāti. SRB rekomendācijas neatieksies uz Eiropas centrālās bankas monetārās politikas īstenošanu, un tas neietekmēs arī Eiropas centrālās bankas, kas ir ārpus eirozonas. Tāpšā laikā makro piesardzīgā pārvaldība var veicināt monetāro pārvaldību, cenšoties novērst sistēmiskos riskus un mazināt to ietekmi, ja tāda parādās. Uh, Eh, pirms noslēgšu savu runu, gribētu uzsvērt, ka laicīga un konsekventa reforma, regulatoro reforma ieviešana un jauna ietvara īstenošana makro piesardzīgajai pārvaldībai eh, dos ieguldījumu, lai pretotos sistēmiskiem riskiem un stiprinātu Eiropas finanšu sistēmu. Eiropas centrālajai bankai ir šī privilēģija saņemt uh, īpašu lomu uh, Eiropas Savienības ietveros. Kaut gan mūsu priekšā uh, ir ļoti grūti uzdevumi, esmu pilnīgi pārliecināts, ka Eiropas centrālā banka sadarbībā ar nacionālajām centrālajām bankām un uh, visiem citiem iesaistītajiem veiksmīgi tiks ar šo uzdevumu galā. Priekšsādātājs kundze, godātie deputāti, Mana šodienas prezentācija jūsu komitejā būs pēdējā, kā manā amatā kā Eiropas centrālās bankas vicepriekšsādātājiem. Gribētu jums sirsnīgi pateikties par uh, mūsu viedokļu apmaiņām, kas ir bijušas, un pēdējos astoņos gados es vienmēr esmu augstu novērtējis uh, sadarbību un auglīgo dialogu ar uh, ekonomikas un monetāro lietu komiteju Eiropas parlamentā. Liels paldies par Jūsu uzmanību tagad esmu jūsu rīcībā jautājumu uzdošanai. Paldies! Thank you. Uh, thank you. Uh... Paldies, uh, papadīmos kungs. Es domāju, ka aplaus arī parāda, ka mēs tieši tāpat uh, vērtējam mūsu attiecības. Mums arī liekas, ka tās ir ļoti veiksmīgi veidojušās ar jums un ar, uh, protams, uh, ar. Uh, arī ar citiem priekšsēdētāju vietniekiem un arī priekšsēdētāju. Tagad es jums pateikšu, kas ir runātāju sarakstā, lai tie, kuri vēlas izteikties, var eh, pacelt rokas un lai nebūtu pēkšņi 20 runātāji pēdējās 10 minūtās. Vai vēl kāds vēlas izteikties pēc, bez šiem manis nosauktajiem? Tyler. Tyler. Okay, well, go. Tad eh, vispirms Volfs Klīns lūdzu. Jā, viceprezident. Um... Vicepriekšsēdētāja kungs, eh, paldies, ka jūs ieradāties šodien pie mums. Jūs pēdējais punkts eh, bija arī tas, kas ir pirmais manā sarakstā. Esiet tik laipni, pagaidiet mirklīti, tūlīt uh, sameklēsim tulkojumu, saka priekšsēdētāji. Funkcionierts? Vai tagad uh, dzirdat, jā? Vicepriekšstādā kungs, jūsu pēdējais uzrunas punkts ir arī pirmais manā sarakstā. Es gribēju sirsnīgi pateikties jums par jūsu darbu eiro telpā un arī uh, veidot kopējo valodu. Jūs vienmēr esat bijis eiro atbalstītājs, esat cīnījies par tā stabilitāti un vienmēr esat bijis gatavs daļai arī īstermiņā tikties ar parlamentu pārstāvjiem gan šeit, gan arī Frankfurtē. Sirsnīgs paldies. Par trim punktiem gribu runāt. Pirmkārt, par krīzi Grieķijā. Nav izslēgts tas, ka glābšanas pakete galu galā tiks kombinēta ar uh, prasību no līd, atteikties no līdzšinējiem kreditoriem. Un līdzšinējie kreditori, uh, tās ir lielas uh, bankas, Francijas, Vācijas bankas, kas ar eh, divciparu miljārdu uh, skaitļiem ir um, Grieķijas kreditori. Un ja tagad uh, 30-40% apmērā no viņiem tiks uh, prasīta atteikšanās, tas varētu novest šīs bankas problēmās. Vai jūs redzat riskus, ka um, no tā varētu izrietēt uh, otra banku krīze? Pirmkārt. Otrkārt, mans pārstāvētajā valstī Vācijā ir ekonomi, kas saka, ka tas, ko sagaida tagad no Grieķijas, proti restruktūrizēšanas pakete, pamatā e, ietver sevī risku, ka no recesijas uh, uh, Grieķija nonāks smagā depresijā. Es nesaku, ka tas ir mans viedoklis, bet, nu, tiek norādīts uz uh, pirms nacionāla sociālisma Vācijas laika Bruninga kunga um, politiku, viņš samazināja valsts izdevumus, radikāls taupīšanas pasākums ievies un patiesi tās sekas bija uh, dziļa depresija. Un treškārt stabilizācijas un izaugsmas pakts, kuru jūs arī personīgi esat ļoti um, aizstāvējis. Tam būtu jāatrisina pro, uh, tādu problēmu, ka, mm, kas skar mūsu vienoto naudas politiku, bet mums nav tāda kopējā fiskālā politika. Mums ir valūtas politika, bet ne fiskālā politika. Jāsaka, tas ir bijis nepietiekam līdz šim. Ne tikai tādēļ, ka vairākumā un arī bieži viņu pārkāpj, bet arī tādēļ, ka viens elements, kas ir nozīmīgs štab, stabilitātei, proti konkurētspēja, nemaz nav ietverta. Mēs konstatējam, ka tāda valsts kā Spānija, piemēram, īsi pirms krīzes viņai bija sabalansēts budžets un pat budžeta pārpalikums, bet uh, vienpusējas darbības dēļ ekonomika bija vērsta uz uh, nekustamiem īpašumiem un konkrēti spēja samazinājās, un tā, tā arī nonāca problēmās šī valsts. Un līdz ar to es gribētu labprāt uzklausīt jūsu priekšlikumus, kā mēs šo problēmu varētu nākotnē atrisināt. Paldies! Uh, to... Es domāju, ka mm, dosim vairākiem deputātiem vārdu uzdot jautājumus, un tad uh, pēc tam dosim jums vārdu. Enī, lūdzu. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε, για την... Priekšsēdētāja kungs, priekšsēdētājs kundze, arī vicepriekšsēdētāja kungs, paldies par šo ļoti detalizēto un izsmeļošo stāstījumu. Sākumā es gribu atsaukties uz sarunām, kādas pat laba notiek starp Eiropas centrālo banku, Eirozonu, SVF un Grieķijas iestādēm. Šeit runiet par uh, vienošanās izstrādāšanu, lai varētu sniegt uh, atbalsta mehānismus un ieviest atbalsta pasākums. ECB ir iesaistīta šajās sarunās un kādu konkrētu uh, lomu jūs skatījumā piekrīt uh, ECB šajos atbalsta mehānismos? Otrs jautājums tā vispārēji par finanšu problēmām, to, ko jūs pieminējāt Eirozonā. Jūs teicāt, ka 13 valstis Eirozonā šodien saskars ar finanšu problēmām. Nu, tas bija ļoti iespaidīgi. Un, protams, ka vēlos atsākties arī uz Grieķijas gadījumu, tika pieņemti jau pasākumi. Grieķijas valdība tos jau ir daļai ieviesus, tā ir tie ļoti uh, nozīmīgi un ambiciozi pasākumi. Nu, mans jautājums. Tirgus spiediens turpinās Nu, jau praktiski otrajā nedēļā tas vēl pieaug, neskatoties uz šiem pasākumiem, kurus Grieķijas puses ieviesa. Kā jūs vērtējat šo pastiprināto tirgu spiedienu? Vai jūs domājat, ka to var izskaidrot? Jo tirgiem nav pietiekam daudz uh, uzticības tiem uh, pasākumiem, kurus Grieķija uh, īsteno. Un ja jūs domājat, ka šis uh, spiediens, vai arī ja jūs domājat, ka šis spiediens ir vērsts tikai uz Grieķiju, jeb uh, varbūt jūs domājat, ka tas ir uh, vērsts pret Eirozonu kopumā. Un noslēgumā vicepriekšsēdētāja kungs, vai pastāv tāda iespēja, ka ECB politika atkal tiks pārbaudīta un pārskatīta, jo praktiski runiet par to, ka tiek runāts par to, ka nav iespējams, ka ECB tieši uh, uh, sniedz kredītus un aizdevums dalību valstīm, lai uh, izslēgtu visādas uh, uh, spekulācijas, vai šāds jautājums būtu izskatāms. Paldies! Mēs vienkārši gaidījām, lai pienāk tūkojums. Jā, paldies, papadimus kungs, paldies par prezentāciju, paldies, ka esat ieradies. Mēs, kā zaļie, tiešām uh, augstu vērtējam neatkarību, uh, Eiropas centrālās bankas neatkarību bet mēs uh, gribētu tikpat neatkarīgus redzēt arī politiķus, lemjot par uh, tālāko rīcību. Esmu jau teicis bieži šajā komitejā, ka katru reizi, kad ECB uzsver fiskālās konsolidācijas nepieciešamību, tikai vienā veidā būtī, proti runājot par iz, izdevumiem, tas ir politisks uh, apgalvojums, tas ir politisks lēmums lemt, kā mēs panāksim šo te fiskālo sas, līdzsvarotību. Tātad es jums nesaku, ka mēs vēlamies milzīgus deficītus, tas nav veselīgi, bet kā to sasniegt, tātad vai nu vai, ieņēmumu pusi palielinot vai samazinot izdevumu pusi, tas nav jūsu ziņā. Tas ir mūsu ziņā, un mēs par to atbildam mūsu vēlētājiem. Uh, Un uh, valsts sektora īpatsvars ekonomikā neko ne, neliecina par to, cik efektīva ir ekonomika. Veselības aprūp, piemēram, uh, tas ir privāts sektors, un uh, tur tiek iztērēt 60% no IKP Grieķijā, un Eiropā vidēji tas ir 12% rādītājs. Tātad es gribētu aicināt, ja jūs vēlties, ka ECP saglabā savu neatkarību, lūdzu respektējiet politiķu neatkarību, uh, kuriem ir jālem par to, kā sasniegt mūsu mērķus. Es domāju, ka mēs esam uh, tagad uzklausījusi ļoti interesants jautājums, došu jums vārdu atbildēm. Pirmā atbilžu kārta. Ir vēl četri deputāti, kas uzdos jautājumus. Tātad, uh, lūdzu, neizmantojiet visu laiku, kas ir atlicis. Es atbildēšu uz visiem pēc kārtas, kaut gan, protams, jautājumi ir saistīti. Pirmais jautājums, kas tika uzdots, eh, ir tas, vai eh, krīze joprojām eh, izvēršas un vai tur tagad varētu būt iesaistīta arī valsts sektors vai varētu izvērsties tāda kā otra banku krīzes kārta. Uh, Es nesagaidu, ka tas tā varētu būt, kaut gan ir skaidrs, ka joprojām banku sistēma Eirozonā, bet arī visā Eiropas Savienībā joprojām pielāgojas. Uh, turpinās atcerošanas procesi, kaut gan uh, ir uh, signāli, ka tas ir palēninājies bet nevar izslēgt, ka turpmākā gada laikā Uh, mērens ekonomikas aktivitātes rezultātā varētu būt, uh, um, mums, tas varētu samazināt kredītus un kredītu atmaks varētu pasliktināties. Un, protams, ka dažādas nedrošības parādās arī no valsts sektora par finansiālo veselību. Uh, veicina nedrošību un pastiprina banku sistēmas radītos riskus. Tomēr visā visumā es domāju, ka mēs varam teikt, ka krīze ir noslēgusies banku sistēmā un um, gaidītā ekonomikas atvesļošanās, pat ja tā ir mērena, palīdzēs um, attīstīt pozitīvus faktors. tika teikts, un arī citi to ir teikuši, ka fiskālā konsolidācija, eh, kuras mērķis ir eh, īsā laika periodā samazināt eh, budžeta deficītu no ļoti augsta līmeņa uz zem 3%, var izraisīt ekonomikas depresiju, un kādas tam varētu būt sekas. Es gribētu teikt, ka visā visumā mums nevajadzētu automātiski secināt, ka fiskālā konsolidācija uh, jo īpaši daudz gadu garumā eh, negatīvi ietekmēs ekonomikas aktivitāti un ekonomikas izausmi. Es gribētu tiek tieši pretējo, un es domāju, ka ir svarīgi nošķirt īstermiņa laicīgos efektus, kas varētu būt negatīvi uz fiskālo tātad fiskālajā konsultācijā uz ekonomikas uh, aktivitātēm un eh, nodalīt šos ilgtermiņa riskus, kas būs pozitīvi, un tos mēs varam gaidīt. Un tas ir tas iemesls, kāpēc uh, fiskālā konsolidācija un valsts finanšu ilgtspējība tiek uzskatīts par tik būtiskiem politikas mērķiem, jo, ja tas netiek panākts, tad uh, ietekma uz, uz procentu likmēm un uz privāto sektoru būs negatīva. Tas negatīvi ietekmēs ekonomikas aktivitātes. Tātad šis te mērķis panākt sakārtots valsts finanses un ilgtspējīgs valsts finanses mērķis ir ilgtermiņā atbalstīt ekonomikas izaugsmi. Un es sagaidu, ka valstīs, kuras īsteno būtiskus budžeta grozījumus, budžeta sakārtošanu īstermiņā, ka tas ilgtermiņā no tā iegūs. Uh, jo šie te eh, fiskālās sakārtošanas uh, efekti būs pozitīvi. Būs eh, finansēšanai zemāks izmaksas, uh, būs vairāk resursi pieejami privātā sektora un ekonomikas atbalstam. Un vēl gribētu piebilst, ka tā kā notiek fiskālā konsolidācija, tad uh, uzticība, kas Grieķijā ļoti negatīvi tika ietekmēta, tiks atjaunot, un arī citur tas tā notiks. Uh, Un tas man novad pie otra jūsu jautājuma. Fiskālā sakārtošana kombinācijā ar struktūrālām reformām, kas veicina ekonomikas produktivitāti un uh, starptautisko konkurētspēju, tas varētu būt papildus kanāls, pa kuru ekonomikas aktivitātes varētu atbalstīt. Es piekrītu, ka pēdējos dažos gados ekonomikas uzraudzība Eirozonā uh, un visā Eiropas Savienībā nav bijusi pietiekama. Ne tikai runājot par fiskālās disciplīnas nodrošināšanu, jo īpaši labajos laikos, jo labie laiki ir tas brīdis, kad ir jāveido uzkrājumi un fiskālie amortizatori, Bet tādā visā visumā ekonomikas uzraudzība nav bijusi pietiekami efektīva. Nerunājot tikai par eh, monitoringu, par novērošanu, tas ir darīts, bet eh, tieši šī te izvērtēšana, kā um, dažādas problēmas varētu ietekmēt ekonomiku, um, nav bijusi pietiekama, jo tas ietekmē gan to valstu ekonomikas, kas zaudē savu konkurētspēju, bet tas skaitē arī Eiropas e kohēzijai ekonomikas aspektā. Un, e, kā jau sākumā nedaudz tam pieskāros, e, mēs e, gaidām no vienas puses, ka stiprināsies stabilitātes un izaugsmas pakts un institucionālais ietvers, kas palīdzēs novērst uh, budžeta problēmas un nelīdzsvaru, bet tajā pašā laikā ekonomikas uzraudzība ir jāpaplašina un ir cieši jānovēro um, attīstību, kas varētu būt negatīva, un ir jārīkojas, lai atjaunotu konkurētspēju un veicinātu Eirozonas ekonomikas konkurētspēju un kohēziju, un jaunā darba grupa varēs izteikt priekšlikums tieši šajā virzienā. Runājot par ECB lomu, sarunās ECB ir viens no partneriem kopā, protams, ar Eiropas komisiju, bet arī ar SVF. Un eh, mēs dosim ieguldījumu šīs programmas sagatavošanā kopā ar Grieķijas iestādēm. To paredzēts pabeigt pirms tiek pieņemts lēmums par finanšu atbalstu mehānismu aktivizāciju. Un, protams, ka mēs uh, liksim īpašu uzsvaru uz uh, jautājumiem, kas attiecas uz budžeta sakārtošanu, bet, protams, arī uz reformām, kas atsaucas arī uz iepriekšējo jautājumu, tātad reformām, kas veicinātu Grieķijas ekonomikas konkurētspēju. Un vēl viena vispārīga lieta, un priekšsēdētāji to vairāk kārt ir uzsvērusi Manuprāt, ir ļoti svarīgi Eirozonas ekonomikās, lai nacionālās ekonomikas politikas, gan budžeta, gan darba tirgus un struktūra reforma politikas būtu veidots un īstenots tādā veidā, kas pilnībā atbilst ECB un vienotās monetārās politikas mērķim uh, not, noturēt inflāciju ap diviem procentiem. Uh, Šis ir ļoti būtisks uh, kritērijs, uh, veidojot nacionālās ekonomikas politikas un to īstenošanu, jo nevar uh, plānot uh, tā uh, savu darbību, ka uh, inflācija dalībvalstīs ļoti tālu atvirzās no šiem te diviem procentiem. Un es domāju, ka tas varētu būt tāds kritērijs, pēc kur vadīties, veidojot reformas. Uh, Eiropas centrālās bankas praktiskā iesaiste um, būs tikai tāda, ka mēs uh, darbosimies kā starpnieks, lai veicinātu līdzekļu iegūšanu, bet mēs, protams, nesniegsim paši nekādus līdzekļus. To esmu jau vairāk kārt uzsvērs. Mums, protams, ir arī laika ierobežojumi. Tagad par tirgus spiedieniem. Tur ir dažādi faktori, kas ir ietekmējuši tirgus reakciju, bet būtiskākais uh, ir bāžas par Grieķijas fiskālo ilgtspējību un uh, spēju pārfinansēt savus uh, parādus īstermiņā. Šeit ir arī citi faktori, kas ir bijuši nozīmīgi, bet kas tagad ir svarīgi, ir svarīgi skatīties nākotnē un cerēsim, ka šī programma tiks veiksmīgi un laicīgi īstenota. Par to uzsvaru, kuru Eiropas centrālā banka bieži vien uh, liek uz izdevumu pusi, lai samazinātu deficītu. Šeit pāris lietas. Pirmkārt, piekrītu, ka valsts sektora īpatsvars uh, nav uh, obligāti uh, indikators, vai ekonomika ir efektīva vai nē, bet bieži vien tas tā tomēr ir. Ja mēs paraugāmies uz daudzām valstīm gadu gaitā, kaut gan es, protams, nesaku, ka šeit ir tāds automātisms, jo ir uh, valstis, kurām ir plašs valsts sektors, bet tās tomēr ir efi efektīvas valstis, labi darbojas. Bet dažos gadījumos mums ir tiešām ļoti slikta pieredze, un, bet tas nav politisks uh, paziņojums, un to es teicu arī ievadrunā. Uh, Tātad pievēršoties eh, izdevumu pusēji, um, mēs to darām, un tas ir svarīgi, jo pieredze ir parādījusi, ka tas ir efektīvākais veids, kā panākt uh, ilgspējīgu līdzsvaru budžetā, ja to var izdarīt savādāk. Uh, Jā, protams, tas ir e, ekonomikas pārvaldes iestāžu ziņā, bet mēs balstāmies uz mūsu pieredzi, izvēloties šo metodi. E, tātad tas nav politisks paziņojums, tas drīzāk ir saistīts ar mūsu pieredzi. Kā parasti mums ir e, problēmas, mēs uzdevām jautājumus, uz kuriem ir jāsniedz detalizētas atbildes, un laika nav daudz. Uh, Tagad ir seši pieteikušies runāt, nevienam citam vairs vārdu nedošu. Teorētiski mums ir palikušas apmēram četras minūtes, bet es gribētu paņemt vēl 5 minūtes, jo 9 nebija pietiekami daudz deputātu, lai mēs sāktu sēdi. Bet tagad došu jums vārdu, katram došu vārdu vienu minūtu un vienu jautājumu jūs varat uzdot šontis, lūdzu. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε... Priekšsēdētājs kundze. Vira priekšsādātāji Papademas kungs, es esmu ļoti gandarīts, ka ieradāties šeit, un liels paldies par to, un paldies par jūsu stāstīto. Mans jautājums ir eh, par krīzi Grieķijā. Es uh, negribētu no jums sagaidīt atbildi, eh, kur jūs sniegtu kā grieķis, bet gan kā ECB eh, e vicepriekšsēdētājs. Ko jūs ECB sajūtat, ja jums jāiesaista SVF šajās eirozonas, nu, praktiski lietām? Kādas sajūtas jūs pārņem, kādas secinājums jūs izdarat, um, jūs piekrītat tam, jūs esat uh, satraucies par to, jūs kā ECB. Varbūt tas būtu vēl dramatiskāk, ja šis uh, mehānisms nākotnē Portugāls un Spānijas gadījumā tiks izmantots. Tas pirmais jautājums. Otrs jautājums. Uh, Līgums nekad šādu situāciju nav paredzējis, protams, ka nē. Bet, ja tagad SVF izvirza jaunas prasības, Un ja mēs ar Grieķijas finanšu programmu varam uh, izpildīt uh, šīs prasības, kāda būtu ECB loma šai sakarā? Paldies! Lūdzu, izsakieties īsi, jo pretējā gadījumā mēs vienkārši nesaņēmsim uh, atbildes. Nav godīgi atstāt papadīmus kungam trīs minūtes, lai viņš varētu atbildēt uz 20 jautājumiem. Nākamais Svens. Well, very briefly. Re Ļoti lakoniski, e, iepazīstoties ar jūsu gada pārskatu, vēlējos norādīt, e, ka ir e, iekšējā līdzsvara trūkums un atšķirības starp dalību valstīm šeit nav pietiekami skaidri atspoguļotas. Tās tiek labi atspoguļotas tad, ja tiek runāts par valsts finansējumu, bet pieskaroties monetārajai politikai un tās ietekmējas tautsaimniecību, tas šajā pārskatā ir atspoguļots visai nepietiekami. Uh, Un es īstenībā pat neuzdošu jautājumu, man ir viena piezīme. Pēc došanās uz ECB mēs esam ļoti eh, nobažījušies par uh, arotbiedrību tiesībām jūsu bankā, un mēs esam arī nobažījušies par to, kā jūs ietekmējat savu darba ņēmēju iespējas pašiem organizēties, iestāties dažādās organizācijās. Un eh, tas man patiešām rādīja bāžas. Paldies. Un tagad Katrīna Stailera lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies papadēmos kungam. Man ir viens īs jautājums par to, kāda ir galvenā mācība, ko mēs varam gūt paraugoties uz Grieķijas krīzi, ja mēs palūkojamies jūsu gada pārskatu. Daudzi saka, ka arī Portugāla atrodas uz riska robežas. 5e punktā ir rakstīts, ka uh, tur ir stabilitātes trūkums, ir augsts risks, un Portugāla kopīgi ar Beļģiju, Franciju un Vāciju sastopas ar augstu risku Eirozonā. Un, ja mēs uh, neņemsim nopietni tās mācības, ko mēs guvām no Grieķijas krīzes, tad mēs varētu arī ieskistēt ieskicēt tādu scenāriju, kas varētu notikt nākotnē. Un visbeidzot, eh, jūs esat priekšsēdētāja vietnieks, kurš nākotnē jūs vietu ieņems. Tātad paldies! Paldies! Eh, mūsu komiteja īstenībā ir lēmusi par jaunu personu, kas eh, ieņem šo amatu. Tātad Viktors Konfenčija Udo Bulmans lūdzu. Papademos kungs sociālistu un demokrātu vārdā. Paldies par jūsu darbu pēdējo gadu laikā. Un paldies arī par komunikāciju ar parlamentu. Mēs esam tādā sarežģītā situācijā, ne tikai Grieķija, tas skar, bet daudz citus arī. Komisija ir uh, runājusi un teikusi, ka uh, ir nepieciešams Eiropas mehānisms. Rēna kungs to nosauca par tādu tā kā Eiropas uh, risinājumu vai iespēju. Uh, kas nozīmētu, ka mēs varētu arī dalību valstu tādu sabalansētāku finansējumu, mazāk spekulācijas nākotnē nodrošināt. Kāds ir jūsu viedoklis par šo priekšlikumu? Un tā kā šī pēdējā sēde ar mums, tad man arī nekas nebūtu pret, ja jūs arī jūsu personīgo viedokli izteiktu un ne tikai ECB oficiālo pozīciju mums šeit prezentētu. Paldies! Okay, and the last two speakers, first it's Werner. Paldies, uh, pēdējie divi runātāji, Werners Langens un Djurikungs. Langenkungs, tev ir jāizsakās. Ā, tu nevēlies. Djurikungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Elfogadāšu. Es gribētu uzdot divus jautājumus. No vienas puses šī uzraudzības reforma. We just don't go quite so fast. Lūdzu, nerunājiet tik ātri. Esam felügyeleti reforma eh, hatályba. Tātad mans pirmais jautājums ir par reformu. Kāda ir uzraudzības institūcijās? Jūs teicāt, ka tas ir ļoti eh, nozīmīgi reformēt eh, sistēmu un uzraudzības iestādes lai tās varētu stāties spēkā no 1. janvāra nākošu gadu. Eiropas parlamentā mēs aizvien vairāk runājam par tādu Eiropas risinājumu, it īpaši to banku gadījumā, kas pārobežu kontekstā strādā, un mēs vēlamies Eiropas uzraudzību šīm bankām. Un ECOFIN padomē, respektīvi komisijas priekšlikumā, tiek runāts par nacionālo uzraudzību ar Eiropas elementiem. Uh, Tā tad uh, parlaments piedāvā Eiropas risinājumu un padomu un komisija nav tik ļoti ambicioz. Kāds ir jūsu viedoklis? Un otrs pavisam īss jautājums uh, par es, ESRB stīringa eh, komitejā būtu nozīmīgi, lai uh, Eiropas valsts būtu pārstāvētas. Uh, Papadēmus kungs, tātad jums ir jācenš atbildēt jautājumiem, cik vien ātri iespējams. With regard to the involvement uh, of the IMF. Ja mēs runājam par SVF iesaistīšanos, starptautiskais valūtas fonds vienmēr bija gatavs uh, piedāvāt uh, tehniskās zināšanas, pieredzi, savu atbalstu un tika pieņemts lēmums, ka aktivizējot finanšu atbalsta mehānismu Eirozonas valstīs. SVF sniegs savu ieguldījumu un mēs eh, vēlēsimies radīt tādu pietiekami liederīgu risinājumu. Tā programma, kas tagad tiek izstrādāta, kā jau es to iepriekš minēju, tiks papildināta, un mēs vēlamies, lai tā sāktu darboties savlaicīgi, lai varētu risināt fiskālās un strateģiskās problēmas. Mēs uh, ceram, ka nebūs problēmas atrast kopīgu pozīciju un, protams, uh, iespējamās atšķirības varēs. Uh, nogludināt sarunvešanas procesā, lai varētu pieņemt pietiekam labu un efektīvu lēmumu starp visām iesaistītajām institūcijām un Grieķijas valdību. Es domāju, ka visiem mums šeit ir kopīgi mērķi. Es varu piekrist, ka mūsu ziņojumā ir runāts par līdzsvaru trūkumu eirozonā, bet arī uh, uzklausot uh, priekšsēdētāju un uh, tiekoties citās sanāksmēs, ir jārunā par ciešu uzraudzību, par to, uh, kā tiek kropļota konkurence, un mēs uh, šos līdzsvaru trūkumus esam uzsvēruši pietiekam daudz savos iepriekšējo gadu pārskatos. Uh, Un, ja mēs runājam par ārotbiedrību pozīciju ECB ietvarā, tā ir bijusi tikai spēcīgāka pēdējo gadu laikā. Kāda ir galvenā mācība, ko mēs varam gūt no Grieķijas krīzes? Es domāju, mēs šo mācību esam apguvuši. Pirmām kārtām to ir apguvusi pati Grieķija, kur gan valdība, gan sabiedrība pilnībā saprot to, ka ir e, jārada stabila un ilgtspējīga e, fiskālā politika, un tāpat ir saprotams, ka ir jāizteno reformas, lai tautsaimniecība kļūtu efektīvāka. Ir valstis, eh, kas sastopas ar līdzīgām problēmām kā Grieķija, bet ne tik nopietnām problēmām. Protams, eh, fiskālās politikas jomā aizvien vairāk darba ir jāveic, citām valstīm ir jāuzlabo savu konkurētspēju, un es uzskatu, ka ir gūta pieredze un pēdējā laika notikumi īstenībā bija tāds kā modernātāja pulksteņa zvans, kas mums lika atvērt acis un pamosties, lai valstis varētu gan uzlabot savu konkurētspēju, gan arī veikt reformu reformu, lai uzlabotu fiskālo stabilitāti. Tātad šis bija tāds pozitīvais, negaidītais efekts no krīzes Grieķijā, kas ļāva sapurināties citām tautsaimniecībām, kas saskars ar līdzīgu raksturu problēmām. Eiropas instruments, ko jūs minējāt. Tas ir ļoti liels, izaicinājumi pilns projekts un e, ļoti daudz e, ir atkarīgs e, arī no tā, kā tiks veidot tā nākotne. Pirmām kārtām es vēlējos pateikt. Tuvākajā nākotnē mums ir jāspēcina esošā institūcija arhitektūra, ir jāspēcina, jāpapildina uh, stabilitātes un izaugsmas pakts, kā arī ir jāuzlabo uzraudzība. Tādā veidā mēs varētu izvairīties no turpmākām krīzēm. Šī Šis preventīvais raksturs ir patiešām ļoti būtisks. Mums vajadzētu mēģināt no daudz kā izvairīties, nevis domāt tikai par mehānismiem, kas cīnās jau ar sakām, nevis ar cēloņiem kāda varētu būt šie precīzie mehānismi, protams, ir tie ir ļoti nopietni jāapsver, tiem ir jābūt saskaņā ar līguma noteikumiem, it sevišķi. Mēs runājam arī par to, eh, ka banku nacionalizācija tāda kā izpirkšana nevienmēr ir pieņemama. Mums ir jādomā arī par morālo kaitējumu, kas varētu tikt nodarīts, un mehānismam ir jābūt pietiekam efektīvam, kas varētu palīdzēt cīnīties pret krīzi un līdztekus eh, eh, veikt dažādas saskaņošanas pasākums, kas varētu palīdzēt labāk cīnīties pret krīzi, kas eh, varētu rasties nākotnē. Un pēdējie divi jautājumi par uzraudzības reformu. Mēs augstu vērtējam uh, Eiropas parlamentu un jūsu komitejas iesaist šo jautājumu risināšanā, bet mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikumi kas ir saistīti ar uh, šo uh, mikroekonomikas um, pilāru, uh, ir pakļauts subsidiaritātes principam, jo uzraudzība tagad ir nacionālo iestāžu pārziņā. Tādēļ ir nepieciešams reformas un arī e, koordinācija ir jāuzlabo. Koordinācija un sadarbība gan uzraudzības jomā, gan arī domājot par nākotnes krīzes pārvaldību, ja tāda rastos. Paldies! Paldies, ņemot vērā to, cik maz laika man bija atvēlēts. Es ceru, ka varēju pieskarties visiem jautājumiem. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Es uh, esmu. E, pārliecināti, ka mēs noteikti jums varētu uzdot jautājumus visu trīs ar pusstundas e, šīs sanāksmes garumā, bet, e, protams, mums vēl ir citi jautājumi jāapspriež un ir arī paredzēts balsojums. Bet jūs pēdējo reizi savā kapacitātē esat ieradies pie mums. Es vēlējos pateikties par visu to, ko esat darījis šo gadu garumā un esmu patiešām pateicīga, ka esat ieradies šeit, lai atbildētu uz jautājumiem tik netaisnīgi īsā laikā. Vēlējos jums pateikties par ierašanos un novēl panākumu pasākums nākotnē. Paldies! Paldies, uh, saka Papademus kungs, paldies par sadarbību. Okay, colleagues, we'll move on to the votes in just a minute. I'll give you a few. Paldies, dargie kolēģi. Eh, tagad mēs ķersimies pie balsošanas. Lūdzu, sagatavojiet balsojumu sarakstu un vispār, ja kas nepieciešams. Un e, man vajag tagad pāris minūtes, lai atvadītos no viesa. You... Dārgie kolēģi, es ceru, ka visi ir sagatavojuši savus balsojumu kartiņas, nu, ja mums gadījumā vajadzēs veikt elektronisko balsojumu neskaidrības gadījumā. Right, where's the this hammer? Is including hands. Okay. On the way. So. Okay, members. Kolēģi. Start, I think. Mēs varētu uzsākt balsojumu. Tātad žalūzijas tagad tiek paceltas, tās bija nolaistas, jo Tad, kad uzstājās Papadēmosa kungs, notika video translācija un uh, līdz ar to vajadzēja izvairīties no tieši saules gaismas. Bet tagad, uh, nu, ļausim, lai dienas gaisma ienāk zālē un apgaismo mūsu demokrātiskos procesus. Pirmais balsojums. Desmitais darba kārtības punkts - mehānisko transporta līdzekļu grupālā atbrīvojuma regula. Dargie kolēģi, mēs varētu balsot blokā. Nu, ja neviens par to neiebilst, es uh, skatos zālē, šķiet neviens neiebilst. Tātad balsojam par visiem grozījumiem kopā par uh, tekstu. Un ir 5A jauns jautājums. Kurš ir par? Pret. Atturis. Visi grozījumi pieņemti. Tagad balsojam par uh, grozīto tekstu versiju. Kas ir par? Pret? Atturas? Nu, acīm redzam, pieņemts. 11. darba kārtības punkts Tas ir rezolūcijas priekšlikums par mehānisko transporta līdzekļu grupārā atbrīvojumu regulu. Ir vairāki e, kompromisu grozījumi, bet ceru, ka balsojums nebūs pārāk sarežģīts. Pirmais grozījums iesnieguši sociālisti un demokrāti. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Kompromis grozījums A. Kas par? pret, atturas, pieņemts. Trešais punkts, oriģinālais teksts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais punkts, sociālistu grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis grozījums B, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums C, saka priekšsēdētāji. Go to six original. Okay. That's okay, it was shaded out, but it says go to Paris. Tātad Ses, sestais punkts, oriģinālais teksts. Visi, kas ir par. Pret. Atturas. Pieņemts. Un tagad balsosim par. Slight problem with the shading here. So 6B. Jā, te ar balsojumu saraksts nelielas problēmas. 6B, tautas partijas grupa, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Un tagad beidzot balsēsim par kompromisu grozījumu C, kas par pret atturas pieņemts. Kompromisu grozījums D, kas par pret atturas pieņemts. Kompromisu grozījums E, da, A daļa, kas par pret Tā tad kompromiss EA daļa. Vai visi paspēja nobalsot? Kas par? Pret? Domāju, ka vajadzētu pārbaudīt elektroniski. Vai varam sākt balsojumu? Sākam balsot. Pār visu kolēģi paspēja nobalsot, izņemot Lulīngas kundzi. Absolutely. Uh, uh, right. Is that, who, who else is in difficulties other than Mrs. Vai vēl kāds, izņemot Lulīngas kundzi, sastops ar grūtībām? Man šķiet, ka mēs jau nobalsojām, saka priekšsēdētāji. Tā, tad sākam balsot. Sākam balsot. Right, the vote's closed. Beidzam balsot. Well, move next door. Move, move to the next seat. Okay, you're okay now. Okay. Tagad esam beiguši balsot. Vai ir vēl kādas grūtības? No sociālistu grupas balso par daudz deputātu. E uh, oh. Iekšēdētais kundze, te nekad nevar būt pārāk daudz sociālistu. Okay close it. The vote is closed. Beidzam balsot. Um, so that is reject. Noraidīts. Tālāk E, gru, e kompromis grozījums, uh, B daļa. Kas par? Nu, kolēģi, jūs nebalsojat, jums ir jāceļ roka lai es vienkārši neskaitītu tikai koordinators. Kas ir pret? Atturas. Izskatās, ka pieņemts. Kolēģi, vai jūs tiešām vēlaties šo balsojumu pārbaudīt elektroniski? Nē. Kompromiss E, C daļa. Kas par? Pret? Atturas? pieņemta. 7D. Kolēģi, kas par? Tas ir tautas partijas grozījums. Nu, man šķita, ka kolēģi no tautas partijas balsos aktīvāk. Kas ir par? Nu, man būs jāskaita paceltās rokas, un ja jūs necelsiet tās pietiekami augstu, tad es nevarēšu neko saskaitīt. Žan Pol, vai jūs varat balsot? 7D. 7D. Tātad kas par šo grozījumu? 7D is the last one. Yeah, the other All those in favour? Lūdzu, kolēģi, kas ir par? All right, those against. Kas pret? Atturas. Pieņemts. Kompromiss FA daļa. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīta. Kompromiss FB daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemta. Numur 8. Goja grupiesniegus. Kurš par? Pret pret atturas pieņemts. Kompromis G, kolēģi, kas par pret atturas pieņemts. Kompromis H, A daļa, kas par pret atturas pieņemta. Kompromiss H, B daļa, kas par dalītais balsojums trijās daļās. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Man izskatās, ka pieņemts, saka priekšsēdētāji, bet lūdzu nobalsosim elektroniski, lai būtu pilnīga drošība. Tā tad H kompromiss pirmā daļa. Right, the vote is closed. Beidzam balsot. Unless that is adopted. Pieņemta. Kompromis H otrā daļa. Kas par? Otrā daļa. Kurš par? It's the second first. Otrā pirmā daļa, saka priekšsēdētāji. Lūdzu, kolēģi, kas par? Pret? atturas. Izskatās, ka pieņemts ar to pašu balsu pārsvaru kā iepriekšējais grozījums. Trešā pirmā daļa. Mēs, protams, varam uh, pārbaudīt. Tātad nobalsosim par H kompromisu otro daļu. Sākam elektronisko balsojumu, lūdzu. Have you all voted? Vai kolēģi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts nu, ar vēl lielāku balsu pārsvaru nekā iepriekšējais grozījums. Tagad balsojam par trešo kompromisu H daļu. Kurš par? Trešā pirmā daļa, jā. Kurš par? Nu, ļoti neskaidru. Pret atturas man izskatās, ka pieņemta, bet labāk pārbaudīsim elektroniski, ja jau pārbaudījām iepriekšējās daļas. Sākam balsot. And Has everybody voted? Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, mans prognozes kļūst aizvien veiksmīgāks. I kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 9C. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 9D, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss J, kurš par A daļa pret atturas pieņemta. Kompromiss J, B daļa. Priekšsēdētājs šķiet kļūdījusies. Tātad par B daļu nav jābalso, saka priekšsēdētāja. Ja 12. punkts, ko iesnieguši sociālisti, kurš par pret atturas pieņemts. 13. punkts. 13. punkts, kurš par pret Tātad 13. punkts. Kurš par? against abstention. Pret atturas pieņemts. Vai tagad varam balsot par apsvērumiem? Vai visi kolēģi tam piekrīt? Tātad par visiem apsvērumiem balsojam kopā. Kurš par? Pret atturas. Visi apsvērumi pieņemti. Where have we got to? New. New.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 A apsvērums oriģināla versija, kas par pret atturas pieņemts. B apsvērums par pret atturas pieņemts. Jauns C apsvērums par pret atturas pieņemts. D apsvērums, kurš par pret atturas pieņemts. E apsvērums, kas par pret atturas pieņemts. F apsvērums, kas par pret atturas pieņemts. Apsvērums G, kurš par pret atturas pieņemts. Jauns apsvērums H, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums K, kas par pret atturas pieņemts. Apsvērums J, kurš par pret atturas pieņemts. Apsvērums kā, kurš par, pret, atturas. Jauns apsvērums L. Iesniegus tautas partiju, kurš par. Žan Pola, vai jūs balsojat par jūsu apsvērumu pret, atturas, pieņemts. L apsvērums no SD e par pret atturas pieņemts. Oriģināla versija atkrīt. Jauns apsvērums LA tautas par iesniegus par pret atturas pieņemts. Apsvērums LB no ECR grupas par pret. Vai mēs varētu pārbaudīt, nu, es nezinu, kāds ir balsojuma iznākums, saka priekšsēdētāji, tā tad LB apsvērums no ECR grupas, lūdzu. Nu, nedaudz neskaidrs uh, balsojuma iznākums. Šķiet, ka varu pateikt, kāds ir mans prognozes. Vai visi kolēģi nobalsoja elektroniski? Beidzam balsot. Right, that's carried. Pieņemts. Jā, man bija taisnība. EM apsvērums goja grupa iesniegus, kurš par pret atturas pieņemts. EM apsvērums iesnieguši sociālisti un demokrāti, kas par pret atturas pieņemts. Jauns uh, apsvērums MA, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Vai mēs esam nobalsojuši par visiem grozījumiem? Labi, tad balsojam par visu grozīto tekstu tagad. Kas par, pret, atturas, pieņemts. Congratulations to somebody. Apsveicu kādu, kurš nu jāapsveic. Man jāsaka, sekretariātam, kas ir eh, smagi strādājuši, cenšoties sastādīt šos sarakstus. Droši vien viņi ir jāapsveic. Tagad pāriesim pie 12. punkta. Okay. All right, I have to read out the, the chair's notes here, I'm told. Tagad nolasīšu priekšsādātāja uh, eh, piezīmes. iespējams tiks atlikts balsojums par šo jautājumu plenārsēdē, jo priekšsādātāja konferences 22. aprīlī izlēma, ka jāatliek lēmumu pieņemšana par nākamajiem soļiem par ekonomikas vadlīniju un nodarbinātības vadlīniju lēmumu pieņemšanu. L iemesls šim priekšsādātāja konferences lēmumam ir tāds, ka šķiet, ka padome parlamentam nedod pietiekam daudz laika atbildēji. Tas jo īpaši attiecas uz nodarbinātības komiteju, kurā ir pienākums eh, tātad nogaidīt parlamentu atbildi, bet tas ietekmē arī mūs, tātad mēs eh, šodien vēlāk koordinatoru sēdē spriedīsim par to, kā šeit rīkoties, vai balsot par to nākamnedēļ, vai eh, sūtīt vēstuli vai varbūt eh, darīt to pēc eh, kāda Olirēna citu paziņojumu. Tātad šobrīd mēs eh, tikai skatīsim mutisko jautājumu, bet nav tā, ka šis jautājums ir pazudis no darba kārtības. Ir vienkārši šis te priekšādātāja konferences lūgums uh, tagad izvērtēt, kur mēs tagad atrodamies, ko tagad darīt, un tad mēs ziņosim. Bet uh, Tas jau nenozīmē, ka mēs varam, ka mēs komitejas līmenī nevaram pieņemt šos lēmumus. Labi, tagad pāriesim pie balsojuma. Pirmais pāns, oriģinālais teksts. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Pirmais jautājums, kur iesnieguši sociālistu un demokrātu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrs jautājums. Arī S&D grupa par pret atturas pieņemts. Trešais jautājums. Ordinālais teksts par pret atturas pieņemts. Ceturtais jautājums. Ordinālais teksts par pret atturas pieņemts. Piektais jautājums. Alde pārskatīts, kurš par pret atturas pieņemts. Vai tas bija viss? Vispārējais atkrīt. Labi. Sākotnējais teksts. Tad tagad mēs balsosim par tekstu ar grozījumiem par, pret, atturs, pieņemts. Paldies! Paldies visiem! Yeah, right. Okay, the next. Nākamais darba kārtības punkts ir viedokļu apmaiņa par grozījumiem, par uzraudzības uh, iestāžu pakotni. Mūsu iepriekšējā pieredze rāda, ka ir ļoti daudzi cilvēki, kas grib par šiem jautājumiem izteikties. Uh, un esmu pārliecināta, vai mums būs pietiekam daudz laika visiem dot vārdu un uh, divreiz dot referentiem vārdu, tāpēc gribētu lūgt visus izteikties īsi, un varbūt mēs varētu sākt ar īsu uzstāšanos, kurā katrs referents izteiktos galvenokārt. Uh, pievēršoties jautājumam, kur mēs atrodamies sarunās par kompromisu grozījumiem. Gribētu atgādināt deputātiem, ka teorētiski mēs centīsimies vēl par to nobalsot. Well, have we got all the rapporteurs here? Vai visi referenti ir ieradušies? Mēs uh, esam desmit minūtes ietaupījuši, bet es nedomāju, ka mums vajadzētu tagad ņemt pārtraukumu, mums vajadzētu izmantot šīs desmit minūtes un tāpēc vajadzētu sākt. Šie uh, laiki, kas ir norādīti darba kārtībā, vienmēr ir tikai indikatīvi. Un tāpēc uh, gribētu um, pievērsties tagad Eiropas Banka iestādes jautājumam un varbūt referents varētu izteikties, jo īsāk jūs izteiksieties, jo lielāka iespēja jums saņemt vārdu otrais. Eh. Tātad, es mēģināšu pēc iespējas eh, īsāk un arī precīzāk runāt. Pirmkārt, eh, pāris ievada piezīmes. Jā, protams, ziņojums vienmēr ir tāds kopējs darbs, bet īpaši šajā ziņojumā tas ir jāuzsver. Uh, jo mēs pievēršamies tādam pilnīgi jaunam jautājumam, un papildus tam ir ļoti nozīmīgs, uh, lai visi tie ziņojumi, kas būtu saistīti ar šo uzraudzības ideju, mm, nu, atbilst vienai filozofijai. Sākumā vēlos pateikties visiem referentiem, ēnu referentiem un atzinumu sastādītājiem. Īpaši uzsveršu AFCO komitejas atzinuma sastādītājs, jo balsojumā tikai divi bija pret. Darbs turpinās, un šodien būs vēl viena sēde, un tur tiks sabalansēts dažādu referentu viedokļu kontekstā sakāmais. Un mēs tiksimies gan pirms šodienas komitejas, gan arī vēl pirms plenārsēdes, jo tad būs padoms viedoklis zināms. Mēs gribam um, sarunās ar padomu pārstāvēt nu, tādu ļoti striktu viedokli. Pat laban ir ļoti grūti pateikt, kā viss veidosies. Es esmu izskatījis visus grozījumus, vakar vakarā sastādīju konsolidētu tekstu, iesaistot grozījumus. Ir daži tādi, kas nav pārņemti. Darbs turpināsies, darbs uh, būs intensīvs, un visiem deputātiem, nu, tādā tiešā veidā tiks paziņots par šiem grozījumiem. Tagad attiecībā uz grozījumiem jāsaka, ka tie ziņojumi, kādi jau no 2000. gada tika sastādīti, tos esmu arī ievērojis. Un arī neseno ziņojumu, piemēram, Ferēro ziņojumu par krīžu pārvaldību. Referenti tie ir tikušies arī ar mani. Esmu arī jā, komisijas tekstu um, izskatījis un balstījāmies uz to, nevis uz padomus tekstu. Un politisko grupu koordinātori padomus tekstu apzīmē, ka neīstenojam um, ievērot parlamenta abi, ambīcijas. Šeit jautājums ir um, saistīts ar iekšējo tirgu. Nevaram pieļaut tādu tā kā sašķeltību un to, lai dažādie noteikumi būtu uh, sadalīti, mums ir nepieciešama labāka uzraudzība un riski nodokļu maksātājiem jāsamazina. Nevar būt tāda situācija, ka nākotnē atkal nodokļu maksātājs uh, tiek uh, iesaistīts krīžu pārvarēšanas finansēšanā. Dažādas politiskās grupas ir iesniegušas daudz grozījumus, kas norāda uz to, ka publiskās iestādes tām eh, jārūpējas par tirku caurskatāmību un arī par produktu caurskatāmību. Tas nozīmē, ka mums visiem eh, regulēšanā un arī pārvaldībā ar tādu lielu pienesumu jāiesaistās. Tirgi neveic pašregulāciju. Ir dažādas eh, atkāpes no komisijas un padomas teksta. Komisijas teksts runā par tehniskām normām un standartiem. Netiek ievērots tāds, ka Lisabonas līgums stājas spēkā. Un tad arī šeit vēl ir tā sauktā omnibus direktīva. Esam sadalījuši visu darbu divās daļās. Pirmkārt, normas m, izstrādājot pamat noteikums Šeit uh, runa ir par 290 no 291. pantu līgumā. Mēs gribam tādu uh, izteiksmīgāku risinājumu nekā komisijā mm, piedāvāja. Tā. Komisija var mainīt tekstu. Tajā gadījumā, ja proporcionalitāte vai uh, finanšu pakalpojumu pamatnostādnes netiek ievērotas, banku uzraudzības iestādei vajadzētu uzņemties tādu plašāku nozīmi, uh, arī atbilstoši tam, ko komisija piedāvāja, arī atbilstoši šiem tiesību aktiem. Un, ja tiek izteikta informācija, tad vajadzētu to ievērot. Ja komisija vēlas to mainīt, tad. Uh, var arī uh, iebilst pret to. Tātad šīs iebildes var tikt izvirzītas, ja komisija to šo uh, atbildību neīsteno īsti pareizi. Tagad par banku kredītiem. Var tikt veidota tāda grupa, kas izvērtē, kāda ir atsevišķo tiesisko aktu ietekme. Tagad par orientāciju. Šeit problēma saskārā, bija problēma un saskārāmies ar jautājumu, ko darīt ar lēmumiem, kuriem nav uh, normatīvs raksturs. Arī tā formula, kāda ir uh, dažādos uh, grozījumos un konsolidētajā tekstā, balstās uz trim pīlāriem. Pirmkārt, parlamenta informēšana attiecībā uz visu ar šo jautājumu saistīto ja, un arī direktīvu Un tad arī e, informācija par to, kādas dalība valsts ir to jau e, pārņēmušas, īstenojušas un kādu pasākumu ir ievadīti un kāda ir pārkāpuma procedūra. Citu ziņojumu referenti ir arī pauduši savu viedokli par šiem jautājumiem. Protams, ka ir ļoti sarežģīti, ja tāda noteikta institūcija lēma pieņem lēmumu par vienu veidu uh, uzraudzību, un uh, mēs runājam šeit uh, par riska pārvaldību un arī paškapitāla paaugstināšanu. Tagad nākošais saskaņošana ar padomu un komisiju. Mēs vēlamies, lai būtu tāda obligāta norma attiecībās komisijas, bet ne padomas uh, priekšlikumi. Protams, ka lēmumi, kādi uh, tiek pieņemti un uzreiz tā ir spēkā, ka tam ir liela nozīme. Uh, tam ir liela nozīme uz tiesiskajiem aktiem un arī uz attiecības un at, at, uz tādiem finanšu institūtiem, kas darbojas pārrobežu kontekstā un veids uh, transakcijas vai pārvedumus. Tagad mums vajadzētu runāt arī par uh, uzraudzību finanšu institūtos un tādos, kas strādā Eiropas uh, mērogā, kā arī saplūšanas jautājumos. Mm, šeit ir eh, vairāk uh, eh, ziņojumi. Pirmais, kas uh, tiek uzsvērts, ir tas, ka līdzšinējie mehānismi nav veiksmīgi mm, darbojušos, un ja tiks mainīta nacionālā uzraudzības struktūra un uh, vies zeme, mm, tai būs uh, iespēja iedarboties uz uh, filiālēm, ja runājam par. Uh, likviditāti vai arī uh, maksāt nespēju. Nu, es šeit domāju, piemēram, par bankām, kas uh, darbojas noteiktā jomā. Protams, ka ir sarežģīti visu saskaņot ar uh, kopējo tirgu un iekšējo tirgu. Kopš esmu iesniedzis grozījumu, ir daudz kas noticis. Ir bija uh, G20 sēde Pitsburgā, tā ir notikusi. Tad bija starpziņojums par krīzes pārvaldību. Šis ziņojums ir publiskots, un tas ir 4A apsvērumā atspoguļots. Tur tiek pavisam skaidri teikts, ka finanšu uh, pienesums ir absolūti noteikti jāparedzē, krīzes pārvarēšanai. Eiropā formulējot stratēģiju 2020. gadam, ir izteikts aicinājums, lai eh, arī šis sektors uzņemtos eh, izmaksas, kas ir saistīts ar krīzes pārvarēšanu, ne tikai un ne tikai eh, nodokļu maksātājs 26. martā, tas arī vēl tika formalizēts šis lēmums kas lasa ekonomikas ziņas, tas zina, ka šīs diskusijas notiek tagad kongresā ASV. Vēl trīs balsis ir nepieciešams, lai tiktu sasniegts atbilstošais vairākums. Kā mēs tagad strādājam ar šo jautājumu? Tātad balstoties uz sākotnējo ziņojumu, kādi tika sastādīti, mēs vēlamies veidot tādu pārskatu par struktūru šīm uzraudzības iestādēm. Mēs vēlamies plašāku demokrātijas iesaisti un vēlamies, lai uh, nacionālo iestāžu pieredze un zināšanas tiktu labāk izmantotas. Eiropas uzraudzības iestāde šo darbu var mm, uzņemties tikai sadarbībā ar nacionālajām uh, uzraudzības iestādā, iestādēm. Un tās būtu pakļautas. Uh, tātad uzraugam. Konsolidētajā tekstā, nu īsti nezinu, kā šis teksts galgalā izskatīsies, liberāļi piedāvāja priekšlikums par risku profilu, tad, kad mēs runājam par šiem sistēmu nozīmīgajiem finanšu institūtiem. Runa ir ne tikai par lielumu, bet arī par darījumu modeli un arī par to, cik tālu šie uh, finanšu iestādījumi ir pakļauti riskam un sasaistīti savstarpēji. Komisijai sešu mēnešu laikā pēc pasākuma stāšanās spēkā jāizsaka priekšlikumi atbilstošam regulējumam, lai varētu tikt definēts ietvers. Šis jautājums jau risinās, bet nu, mēs vēl nezinām, kā tas izskatīsies galu galā vēl uh, tiek veidota konfliktu risināšanas iestāde, bet tas jau bija tādā sākotnējā risinājumā. Tātad tā, tā būtu iestāde banku uzraudzības iestāde. Ietvaros, ja sāks krīze, tad šī iestāde varētu ievadīt atbilstošos pasākums, piemēram, kapitalizācijas aizdevumu, garantijas un tā tālāk. Un tas šeit tiek noteikts. Dažādi referenti par to ir runājuši un dažādi grozījumi ir izteikti. Uh, Nu, praktiski darbs tiek vērsts uz uh, to, lai nebūtu nekāda nejaušība un uh, lai tāda glābšanas pasākuma būtu patiesi no nu, pēdējā iespēja. Par garantijām runājot. Noteikti um, būs runa par ieguldījumu apmēru, un pēc īrijas pieredzes redzam, ka garantijas fondi paredz dažādu šo garantiju. Tiks paredzēts arī glābšanas fonds, ko finanšu institūti iepriekš finansēs, un tas būs atkarīgs no riskiem, kā arī no kritērijiem, kāda šeit tiks definēta, to izdarīs darba grupa, tā izstrādās arī šos risku ekspozīcijas kritērijus. Skinner kunga uh, iesniegtajā tekstā un Lulingas kundzes uh, komentārā tiek runāts par vairākumu, parastais vairākums vai kvalificētais vairākums pieņemot normatīvas lēmumus. Ja mēs runājam par attīstību un orientāciju, vai arī tādu ietekmi, kas skar uh, budžetus. Tāda kopēja atbildība mm, skar visus šos tekstus. Lielākā daļa uh, deputāti ir iesnieguši grozījums. Tiek runāts par to, ka atsevišķa dalībvalsts var mm, pieņemt lēmumu attiecībā uz uzraudzības iestādi Nu, praktiski vajadzētu situācijā attīstīties tā, ka atbilstoša rīcība notiek tajā gadījumā, ja kāds a, finanšu institūts a, nonāk maksātnespējā, bet tad šī procedūra ir ārkārtīgi sarežģīta un mūsu skatījumā tas neliekas tā īstenojam. Tātad tā dalībvalsts, kas pieņem lēmumu, kurai ir uh, ietekme uz budžetu, tai jāiesniedz attiecīgs pētījums, lai šī ietekme varētu tikt pārbaudīta. Un balsojumā sākotnēji pieņem to, ka banku uzraudzības iestāde ir piedāvājusi tādu uh, leģitīmu risinājumu. Un balsojumā pietiek ar vienkāršo vairākumu, ja uh, tas vienkārši uh, tiek mainīts, bet, ja ir tāda lielāka grozījuma, tad būs nepieciešams kvalificētais vairākums. Jāievēro ir tas, kura dalība valsts ir uh, izteikusi pretenzijas. Un pēdējais punkts. Esmu iesniedzis tādu konsolidētu ziņojumu, un katrā atsevišķā punktā esmu norādījis uz tiem grozījumiem, kādi ir uzņemti. Tā tad vēlreiz uzsvēršu, tas ir tāds pagaidu teksts, sarunas notiks, turpināsies. Man liekas, ka šodien 2012. pat šīs sarunas turpinās. Praktiski neierobežoti līdz eh, priekšsādātājs kundze aicinās mūs balsot. Nu, praktiski līdz balsošanai plenārsēdē mēs uh, varam vēl mainīt tekstu. Un grozījumiem jābūt vērstam uz to, kā padomu var vienoties arī ar padomu. Tātad uh, sakotnē jums ir nepieciešama skaidra, viennozīmīga pozīcija nākošo sarunu laikā, un tieši šādā izpratnē esmu vienmēr arī izturējies. Uh, Tas nozīmē, ka esmu patiesi atvērts visiem komentāriem, un ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri, tad labprāt uh, uz tiem varēšu atbildēt. Mēs strādājam vēl tālāk, lai šo konsolidēto tekstu izstrādāt. Jūs varat pateikt, vai uh, piekrīt tam. Sekretariāts ir ļoti labi strādājis un kādi grozījumi, uh, kurus jūs varbūt varētu atsaukt un kādi ir tie grozījumi, kur jūs noteikti gribat uh, uh, uzturēt. Mēs uzturēsim ciešus uh, kontaktus, un ja tas viss neatkāpsies no šīs pamata filozofijas, kuru mēs esam kopā noformulējuši, tad varēsim to arī pārņemt. Tātad, ja tagad izteiks vēl kādas idejas, uh, piemēram, komisārs Barņie Ekofin sēdē runāja par glābšanas fondu, Protams, ka mums arī šis jautājums jāizskata un paliek jautājumi, kas vēl ir atklāti. Un mēs ceram, ka mēs pēc iespējas ātri varēsim atrast uh, risinājumus. Paldies visiem iesaistītajiem. Paldies par jūsu gatavību stārādāt un izstrādāt šādu pakotni, kas ir ārkārtīgi nozīmīga, it īpaši šajos laikos. Paldies! Paldies! Došu visiem referentiem vārdi pēc kārtas vai arī viņu aizvietotājiem. Un vispirms tagad vēl par uh, vērtspējumu tirgus iestādes Svens. Jā, paldies. Es varu tikai atkārtot to, ko uh, teica mans kolēģis Margājo kungs, un centīšos to darīt īsi, proti, ka ir ļoti laba sadarbība starp uh, dažādiem referentiem, ar sekretariātu, ar ēnu referentiem, bet man jāsaka, ka metodoloģiski šis ir ļoti sarežģīts uzdevums, jo ir trīs ziņojumi, kas ir ļoti jāsaskaņo viens ar otru. Tie nedrīkst būtiski atšķirties, jo pretējā gadījumā tas izskatīsies smieklīgi, ja mēs tā nesaskaņot rīkosimies. Tajā pašā laikā šie trīs um, ziņojumi jāsaskaņo ar darbu pie ESRB, uh, kam ir jābūt arī tādam saskaņotam ietveram. Un ja jūs apvienojat visus referents un visu ēnu referentus, ja jūs to vēlaties darīt, tad nevar nekad atrast tādu dienu, kad visi var satikties, un tad droši vien sēdi nepie kā nenovedīs. Tāpēc ir ļoti sarežģīti tiešām parunāt ar visiem, kas ir iesaistīti. Man kā referentam, protams, ir būtiski, ko uh, domā referenti par citiem jautājumiem, jo tas tiešām viss ir saistīts. mums uh, tiešām nav iespējams tātad eh, runāt ar visiem iesaistītiem, un tāpēc eh, trūkst informācijas bieži vien. Un tāpēc es gribētu šajās diskusijās jūs aicināt, jo tas, ko mēs vēlamies mainīt attiecībā uz komisijas priekšlikumu, tas jau ir skaidri redzams, jo jūs esat iesnieguši grozījumus, bet Ja jūs nepiekrītat citu iesniegtiem grozījumiem, tad tas nav īsti skaidri redzams, un tāpēc šis process var izvērsties ļoti haotisks, un tāpēc tagad debatēs būtu svarīgi, un es tiešām gribētu jūs lūgt skaidri pateikt, kur jūs redzat uh, problēmas, kur jums ir iebildumi, atšķirīgi viedokļi. Un ja ir kaut kādi jautājumu, ko, par kuriem jūs nevarējāt iesniegt grozījumus, bet kas varētu ietekmēt balsošanas rezultātus, ko mēs nevaram apspriest iepriekš un kas uh, ierastajā procesā varbūt neradīt problēmas, kur ir ēna referenti, kur ir visi kopā sēž vienā zālē, kas šeit nav iespējams. Tāpēc es gribētu aicināt visus kolēģus tiešām ļoti atklāti izteikties, lai mēs varētu visu šīs lietas izrunāt. Otrakārt. Protams, ka esmu vienmēr gatavs tiešai viedokļu apmaiņai ar jebkuru no jums, pat ja jūs nesat ēnu referents, un, protams, ka ir svarīgi tagad um, atklāt strādāt. Tagad par grozījumiem. Lielākā daļa grozījumu es uh, iziešu tiem cauri, kurus esmu saņēmis tātad par uh, ESMA. Runājot par uh, darbības. Uh, virzienu, tātad veicināt investoru aizsardzību, vienlaicīgi spēles noteikumi, izvairīties no regulatorās arbitrāžas un ekonomiskajai analīzei būtu jābūt esmā uzdevumam. Otrakārt bija jautājumi, tātad grozījumi par iesaistīto pušu grupas sastāvu. Šeit man nav nekādi iebildumi. Debatas par šo drošības klauzulu jau tika pieminēts, tāpēc es neatkārtošu, ko jau teica kolēģis par tehniskajiem standartiem. Sēdītais pants tur bija daudz grozījumu, bet man jāsaka atkal, ka šeit nebija nekādas lielas atšķirības par tiešajām kompetencēm. Tātad 8. pāntā līdz 11. pāntā tur bija atšķirības, bet man šķiet, ka šeit ir plašs vairākums, kas atbalsta uh, spēcīgākas tiešās kompetences. Runājot par ārkārtas situāciju, nav gluži skaidrs, kurš izsludinās ar ārkārtas situāciju. Šeit viedokļi atšķirs. Man jāsaka, ka es atbalstu ESRB, eh, ka tas varētu izsludināt ārkārtas situāciju, bet eh, šīs kompetences nosaka komisija. Eh, juridiski tas būtu drošākais veids, kā to risināt. Runājot par tiešo uzraudzību Atkal šeit jāsaka, viedokļi ir dažādi, es tos neatkārtošu. Par tiešo uzraudzību manā ziņojumā par klīringa iestādēm šeit ir um, bijušas viedokļa atšķirības par grozījumiem. Es atbaldu, uh, atbalstu, ka esmu atbal, veiktu tiešu uzraudzību šīm institūcijām. Bija arī viegļokļu apmaiņa par iespēju aizliegt zināmas transakcijas Šeit es atkal domāju, ka tagadējā situācijā, es domāju, ir skaidri redzams, ka tas jābūt esmu kompetencē, kas, protams, nenozīmē, ka tās bieži būtu jāizmanto, bet ir jābūt šādai iespējai zināmos apstākļos šāds pilnvars izmantot. Visbeidzot, uh, apelācijas padomas jautājums. Šeit es domāju, ka personīgi man jāsaka, ka esmu diezgan skeptisks, cik leģitīma var, varētu būt šāda apelācijas padome, un vai tas ir uh, labs veids, kā risināt problēmas, un vai tas ir leģitīms jautājums, kā apšaubīt lēmumus, vai tas ir leģitīms veids, kā to darīt. Un vai tiešām uh, demokrātiski attaisnojama ir operācijas procedūra demokrātiskiem lēmumiem? Tas arī bija viss, un tagad uzklausīšu jūsu piezīmes. Uh, Paldies! Pīters Skīners nav ieradies, tad es saprotu, ka Bulmanu kungs izteiks dažus komentārus viņu vārdā. Paldies, priekšsētājs kundze, tā tas ir. Izteikšu manas piezīmes un sadalīšanās divās daļās. Pirmajā daļā runāšu par referenta pozīciju, un otrajā daļā Lūkšu jūs atļaut man izteikt pāris piezīmes. Esmu sociālistu un demokrātu koordinātors. Runāšu par situāciju kopumā un par manu situāciju, par nākošo attīstību. Skinnerkungs ir atbildīgs par Eiropas apdrošināšanas daļu. Viņš šodien, diemžēl, nevar būt sēdē, un savu atzinumu viņš sadala dažādos uzdevumos, kādi regulējumā ir paredzēti. Nu, sākumā par uzdevumiem un par uh, kapacitāšu aprīkojumu šai iestādē. Viņš runā par to no 6. līdz 20. pāntam. Ko viņš atbalstā ir jauna definīcija, kāda mums ir nepieciešama, kā arī par to, ka Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas aptvērums tiek paplašināts. Viņš uh, uzsver apdrošināšanu aģentūras iestādes nozīmi, pievēršas jautājumam par uh, nacionālo autoritāšu darbības stiprināšanu, piemēram, dažādas testēšanas, uh, plašāku izskatīšanu un arī metodoloģijas izstrādi. Viņš atbalsta arī to, lai tik noskaidrots, kādas ir atsevišķās ietekmes zonas un AJOPA um, kompetences uh, noteikšana, kā arī sadarbība ar sektorālo likumdevēju. Un, protams, um, attiecībā uz sektorālo likumdevēju viņš uzsver nu, tā nozomu. Tas, ko viņš neatbalsta un ļoti nozīmīgi viņa skatījumā, tas ir tagad par to runāt. Uh, ir um, tas, ka AJOPA tiktu vājināt kā institūcija tādā izpratnē, kā padoma par to runā un kā tas ir formulēts padomas tekstā. Un no otras puses viņš brīdina no tā, lai AOPA kā institūcija mm, tiktu pārmērīgi e, stiprināta tai, tās kompetencija un uh, īstenošanas instrumentos, lai tas nebūtu uh, pārmērīgi ne tiesiskā, ne likumdošanas izmaiņā. Viņš runā arī par uh, tekstu. Es citēšu viņa paša um, teikto angļu valodā, jo vācu valodā uh, tas nav uh, īsti noteikts. Tad viņš brīdina, ka um, regula varētu samazināt e jopa elastību. Un viņš pievērs 22. pānta akciju turētāju grupai. Stakeholdergruppen. Uh, Tātad atvainojas iesaistītajām pusēm un atbalsta no vienas puses šo apdrošināšanas ideju un no otras puses uh, fondēto pensiju iestādes un vēlas, lai. Uh, tiktu rasts balans starp iesaistītajām pusēm. Lai gan vairākam, gan arī mazākam viedokļu tiktu uzklausīti. Tas, ko viņš neatbalsta, ir tas, lai rūpniecības uh, puse no šīm iesaistītajām pusēm tiktu samazināti vēl vairāk nekā viņš domā, ka, cik tas būtu iespējams. Tagad par 23. pāntu par uh, klauzulu. Viņš atbalsta to, lai dalība valsts īstenot ietekmes novērtējumu pētījumu un būtu skaidrs, kāda ir AJOP finanšu atbildība. Tas, ko viņš neatbalsta, ir eh, tas, ka ja padomu mēģinātu šajā drošības klauzulas jautājumā papildus šķēršļus veidot, lai novērstu tādu saprātīgas politikas īstenošanu. Tagad 25. līdz, 20, līdz 38. pāns par Eiropu izveidi kā tāda, viņš atbalsta to, lai priekšsēdētāja amats un um, kandidāts tiktu uh, izvēlēts no tāda saraksta, ko uh, valde būtu izveidojusi Viņš atbalsta arī vairākumu balsojumus visos nozīmīgos pieņemamajos lēmumos uzrauga padoms, uzraudzības padoms ietvaros, un viņš neatbalsta, nu vismaz tas ir tā tekstā teikts, ko esmu saņēmis, ka tiktu um, veidots atsevišķs ekspertu panelis, jo Viņš šai eh, punktā redz nu, vienkārši birokrātijas paplašināšanos. 39. līdz 48, 42. pāns Eiropas uzraudzības eh, padomu. Viņam ir problēma ar lokalizāciju par kopējo eh, konsultatīvo padomu, lai tā nebūtu viss Frankfurtē, bet Briselē. Uh, pārējie jautājumi no 44. un nākošajos pantos šeit viņš raksta par to, lai tiktu skaidri noteikti uzdevumi un arī, lai eh, sajops loma tiktu vairāk izcelti izveidē un laikā, kamēr jopas institūcija tiks izveidota. Viņš runā par to, ka ir nepieciešams, lai eh, būtu arī reprezent strādātāji no trešajām valstīm, pārstāvi no trešajām valstīm. Nozīmīgi ir tas, ka manas politiskās grupas referents pārstāv tādu viedokli, ka mums ir nepieciešams to tādu spēcīgu struktūrā jopi institūcijai, bet viņš brīdina no tā, lai mēs nākotnē, nu tā kā viņam liekas tas saprātīgi, it īpaši tiekšās uzraudzības punktos un arī jautājumā, vai atsevišķi pu, uh, produktu un pakalpojumu tikt, var tikt aizliegti un arī par lēmumu pieņemšanu uh, tādos uh, pārmērīgi plašos jautājumos. Tātad viņš šo jautājumu skata tā, ka tas skar šo fondu, par kur mēs tiešām runājam. Un arī tas pārējais jautājums varētu vai nu Ferēras kundzes ziņojumā mm, ietvert vai arī citos priekšlikumos, kas nāk no komisijas puses. Un kopumā es domāju, ka tā pozīcija, kuru viņš eh, tajā brīdī pārstāvēja, kad sastādēja dokumentu, nu, ir to ļoti veiksmīgi izdarījis un skaidri izdarījis. Un tagad tas punkts, kuru es labprāt gribētu aprakstīt kā tādu, eh, par kuru vēlos runāt kā koordinators no sociālistu un demokrātu politiskās grupas. Uh, Šī komiteja, manuprāt, eh, ļoti pamato, bet ir izveidojusi tādu eh, ambiciozu plānu. Mūsu komiteja grib Eiropas Savienības pilsoņiem un pilsoniem atbildēt uz ārkārtīgi sarežģītu situāciju, ko izraisīja finanšu krīze. Un priekšsēdētājs Konze, es gribētu pasvītrot to, ka visi iesaistītie referenti un ēnu referenti eh, ļoti atbildīgi strādā. Nav vienkārši radīt šādu uh, dokumentu, šādu produktu, jo mēs pārstāvam dažādas viedokļas gan mūsu politisko grupu iekšienē, gan arī starp mūsu politiskajām grupām. Un līdz ar to, protams, nu, nemaz savādāk tas nevar būt, ka tās pozīcijas, kuras mēs pārstāvam, un pilnīgi viss, tas nav vienkārši komentārs uh, par uh, Pēteru Skinner tekstu, bet tas ir komentārs par visiem, kas šeit strādā. Tātad visi, kas šeit strādā, visu darbus ietekmē mūsu pieredze. Uh, ar finanšu uh, sektoru mūsu atbilstošajās valstīs. Un līdz ar to es domāju, ka tas darbs, kas tiek paveikts, nu, ir ļoti nozīmīgs un ir pelnījis um, mm, sabiedrības uzmanību. Un mēs strādājam Eiropas pilsoņu un pilsoņu labā. Es domāju, ka darbs uh, ir līdz šim ļoti labi paveikts, bet no šī pēdējā fāze, mm, jo mēs esam tagad nonākuši līdz šī pēdējā darba fāzai. Es domāju, ka mums tagad ir ap, nepieciešama absolūta koncentrēšanās, lai mēs šīs pozīcijas varētu saskaņot, lai mēs uh, Eh, varētu pēc iespējas plašu vienotu viedokli rast eh, komitejā, un lai mēs pēc iespējas, ja ir tādas eh, īpašas atšķirības starp atsevišķiem rūpniecības sektoriem un finanšu sektoriem rast. Piemēram, skin, Skinner kungs norāda uz to, ka no apdrošināšanas institūcija puses viedoklis dažkārt ir atšķirīgāks nekā no banku puses uz noteiktiem jautājumiem. Tātad mums vajadzēs par to runāt. Es domāju, ka šajā beigu fāzē mēs nemaz nedrīkstam savādāk <clears throat> rīkoties kā politiskos sekretariāts mūsu politiskajās grupās iesaistīta noslēdzošajās sarunās, jo visām citādi nebūs tādas iespējas, lai arī cik labi būtu mūsu izstrādātie projekti, izdiskutēt mūsu politiskajās grupās un nonākt arī politisko grupu uh, Um, pie politisko grupu konsens, tad būs jautājums ne tikai par labu, teiksim, produktu, bet uh, galu galā tas būs jautājums arī par komunikāciju. Un ja mēs nonāksim šādā situācijā, un es esmu droši, ka mēs par šo jautājumu vēl diskutēsim koordinātoru sēdes laikā, un ja mēs nonāksim līdz tādai situācijai, ka mums būs jāizvēlas vai mēs sastādām labu dokumentu vai strādājam ātri, tad es esmu par to, lai izstrādātu labu produktu. Un, ja mums ir nepieciešams ilgāks laiks, izrādīsies, ka mums ir nepieciešams vairāk laika, nevis ceturtajā jau balsot, bet kādā citā datumā balsot, esmu ļoti atklāts, jo manā hierarhijā labs produkts ir tas nozīmīgākais un termiņa grafiks otrs nozīmīgākais punkts. Paldies! Thank you very much. Um, now we'll... Paldies. Tagad došu vārdu Silvijai Gulārai. Merci, madame la présidente. Uh... Paldies, priekšsēdētājs uh, kundze. Jā, pavisam ātri, jo mēs patieši mm, tā kopā strādājam un nevajadzētu atkārtot to, kas ir teikts. Jā, ambācijas ir ļoti augsts un mēs mēģinam strādāt pēc iespējas ātri, bet uh, nesamazināt šo kvalitāti. Tikai trīs piezīmes par mans iesniegto tekstu. Paldies visiem tiem, kas ir izteikuši grozījumus kopumā. Tādi konstruktīvi. Paldies ēnu referentiem, sekretāram par, sekretariātam par labu darbu. Domāju, ka nesam tālu no vienošanās. Tātad. Uh, vēl tas pakā, pakāpsgrāds par atvērtību, par sadarbības nepieciešamību. Tā tad ir daži grozījumi par tādu ļoti plašu atvērtību un arī par caurskatāmību, cik tā tas ir vēlams. Vai ir vēlams, lai Eiropas sistēmisko risku komitejas lēmumi būtu nu, vēl publiskāki un uh, pieejamāki? Nu, nerunāšu par detaļām, bet uzklausīšu. Uh, E, jūs visus, kas gribēs izteikt piezīmes par šo jautājumu. Un saistība ar citiem ziņojumiem man ir jāsaka, ka ir tikai viens punkts, un mēs patiesi esam šajā darba procesā. Kā Husē Manuēls teica, mēs vēl neesam sasnieguši šo noslēgumu. Ir tādi izšķirīgi jautājumi. Par kādiem uh, kritērijiem, pēc kādiem, nu, tiks um, tieši tā iejaukšanās uh, noteikta. Uh, Šis jautājums ir ļoti komplekss. Tas nav tikai politisks, bet nu jānotiek kādi, e, pas, e, kādi kritēriji e, izraisīs to, ka nacionālās iestādes un dažkārt arī Eiropas līmenī būs nepieciešama iejaukšanās no Eiropas līmeņa. Paldies, Ferēras kundzei! Bet es šaubos, piemēram, tas punkts, kas izskanēja arī uzklausīšanās, par to, ka jānosaka, lai dažas iestādes un institūcijas uh, lai tām būtu tāds sistēmisks raksturs. Krīze pierādīja to, ka dažkārt neliela izmēra institūcijas var radīt patiesu draudu. Un visi tie speciālisti, ko uzklausījām, gan no nodrošināšanām, gan no tirgus pārstāvjiem, gan arī no banku pārstāvjiem, teica, ka ne e, viss iestādes lielums, bet riski ir tie nozīmīgākie. Un tagad jautājums par lojālu konkurenci. Ja mēs uh, sastādīsim tādu sistēmisko institūciju sarakstu, tad mēs varēsim noteikti institūciju skaitu, kas varbūt arī ir saistīta ar šiem uh, riskiem. Bet mēs nedrīkstam aizmirst uh, dažus, un mēs nevaram um, jā, masīvi ietekmēt uh, konkurētspēju uh, metotājiem. Tātad manā skatījumā ļoti, ļoti nozīmīgs jautājums šajā ziņojumā un arī Ferēras kundzes ziņojumā. Uh, Nu, praktiski visi tie centieni, ko mēs uh, veicam, lai uzraudzību uzlabotu. Un es uh, gribu pateikt to, ka mēs uh, diskutējam ar akadēmiķiem, zinātniekiem, rīkām uzklausīšanas, komisija tam nepiekrīt mūsu viedoklim. Nu, būsim uzmanīgi. Nu, ir pavasaris svārt kļūst īstāt, bet, nu, vienalga sistēmiskais jautājums tas ir parādījies. Un uh, padomas secinājumiem nu, praktiski nu, sistēmiskais uh, jēdziens ir tas modes jēdziens šajā uh, pavasarī. Mums uh, ir nepieciešams uh, risinājums, uh, kas būtu uh, nopietnas un atspoguļot situāciju. Paldies. Uh, Ramon, you... Paldies. Ramon, vai jūs vēlaties kaut ko teikt par uh, Eh, Eiropas centrālās bankas uzdevumiem. Eh, nu, man ir tikai 20 sekundes īstenībā nepieciešams. Mans ziņojums ir ļoti lakonisks, ir iesniegti 12 grozījumi, ir ļoti viegli tos visus pārņemt. Un domāju, šeit vispār nevajadzētu būt nekādām problēmām. Liels paldies, un jūs atlikušo laiku varat izmantot, lai debatētu par citiem ziņojumiem. Paldies! Paldies! Un tagad ir viens ziņojums vēl palicis, par ko jārunā Antolīna Lūču. Sí, gracias, eh, presidenta. <coughs> Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Tika iesniegti 114 grozījumi. Es sākumā vēlējos pateikties visiem grozījumu autoriem. Un pagājušā nedēļā Man, diemžēl, nebija iespējas tikties ar grozījuma autoriem, lai varētu veikt tādu pirmo viedokļu apmaiņu, bet eh, šo pēcpusdienu es vēl noteikti eh, uzklausīšu grozījuma autoru viedokļus un izstrādāšu kompromisu grozījumus. Tātad 114 grozījumi, 28 kompromisus es piedāvāšu un, protams, eh, tie tiks iestrādāti dažādos grozījumos. Nu, 15 grozījumi man nešķiet pietiekami piemēram, labi 18 grozījumi, jā, attiecībā uz tiem man ir uh, zinām iebildumi, jo tie nav pārāk saskaņoti, ņemot vērā pārēju ziņojumu raksturu. Un, protams, tie uh, līdz ar to nesadaras ar ziņojumu struktūru. Bija vairāki uh, grozījumi par MIFID, par vērtspapīru tirgiem, par prospektiem, un daži grozījumi bija veltīti paškapitāla prasībām. Uh, ja man vajadzēja uh, aplūkot dažādus priekšlikumus, uh, kādi, kāds bija mans domu gājiens. Pirmām kārtām mums ir jābūt saskaņotiem, ja mēs runājam gan par omnibus regulu, gan arī par atsevišķiem ziņojumiem. Ir jāpadomā, kā šos dažādos noteikumus mēs saskaņosim ar vairākiem ziņojumiem. Līdz ar to saskaņotība ir galvenais bauslis. Uh, Visi šie priekšlikumi, kas runā par Eiropas parlamentu lomas spēcināšanu visā procesā, protams, tika vērtēti ļoti atzinīgi. Un, protams, tam visam ir jābūt saskaņotam ar Lisabonas līguma normām un noteikumiem. Mēs runājam par tehnisku normu interpretāciju, par standartiem, tā ir viena iespēja, bet mēs nedrīkstam ieviest tādu procedūru, kas liktu atteikties no šīm tehniskajām normām. Tālāk saskaņā ar Lisabonas aktu ir deleģētie tiesība akti un ir īstenojošie akti priekšlikumi dažādām tehniskām normām un uh, konkrēts, uh, konkrēta piemērošana satiec, eh, saskaņā ar aptvērumu. Protams, es izstrādāšu kompromisu grozījumus, lai varētu saprast, ka tie nav tādi nenozīmīgi tehniski ievedumi, bet tiem ir jābūt saskaņā ar līgumos noteikto. Tālāk. E, direktīvu pārskatīšanu un pārstrādāšanu, aktualizāciju, protams, aktualizāciju mēs vērtējam atzinīgi, tas noteikti atvieglos arī mūsu pašu darbu. Tālāk, ja mēs runājam par termiņiem, dažos grozījumos bija noteikts, cik ilgā laikā ir jāievieš visi standarti. Protams, ir labi, ka mēs mēģinām šeit ieviest kaut kādu skaidrību attiecībā uz kalendāru, tādēļ šāds grozījums es vērtēju labvēlīgi bet bija grozījumi, kas attiecās uz tādiem visai kutelīgiem jautājumiem, piemēram, vai ir nepieciešams izstrādāt vadlīnijas. Varbūt tas ir pārāk normatīvs un sarežģīts process. Protams, mums ir jāsāk ar vadlīnijām, tas ir pirmais solis, bet līdz takus vadlīnijām uh, Atminēsimies, ka uh, termiņš ir 214, 2014. gads, un mēs jau esam uh, palaiduši nepieciešamās procedūras, lai varētu izstrādāt normas. Vēl vēlējos teikt, ka visi grozījumi, kā jau minēts, Es tos vērtēju augstu, grozījumi ir no svara, bet ir vairāki grozījumi, Eh, ko mēs varētu varbūt apkopot, bet, protams, ir arī pretrunīgi grozījumi. Jā, balsojot par šo ziņojumu, mums ir jāsaprot, ka ir vairāk grozījumu, ja balsojot par ziņojumu mēs vēlamies gūt panākums, ir vairāk grozījumu, no kuriem vajadzētu atteikties, bet eh, citi grozījumi, kas ziņojumu uzlabot, tos, protams, es pārņemšu tekstā. Rītdien esmu uzaicināts uz vairākām sanāksmēm, uz citām komitejām. Es varēšu diskutēt par saviem kompromisu grozījumiem un uh, Udo Bulmanam un citiem kolēģiem. Es teicu, šis ir kopīgs darbs, ko mēs visi veicām. Tādēļ es ceru, ka mums varēs izdoties visiem eh, panākt vienošanos par eh, uzraudzības paketes konkrēto daļu. Paldies! Paldies, uh, Baltskungs, vai jūs vēlējāties izteikties? Jūs vēl gaidāt, nu, kad pienāks laiks jūsu dokumentu paketē. Nu, šķiet, uh, jums tāda uh, netaisnīga, netaisnīgs uzdevums tagad piešķirts. Tagad došu vārdu runātājiem, kas pieteicās, un es ceru, ka mēs varēsim uzklausīt citus uh, komitejas locekļus, jo tā jau ir mūsu procedūra. Antonin, vai jūs vēl vēlējāties kaut ko teikt? Priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos tikai pavaicāt, kad es atkal varēšu izteikties. Paldies! Tie kolēģi, kas ir ēnu referenti attiecīgajiem ziņojumiem, vai jūs varētu pacelt rokas, jo apmēram 27 cilvēki jau te izrādīja interesi. Man noteikti ir jāpierakst jūsu vārdi. Es uh, centīšos pirmajiem dot vārdu ēnu referentiem un Astrid Lūlinga. Es zinu, ka jūs esat ēnu referenta, nu, vienam no šiem ziņojumiem. Laikam par bankām. Madame la Présidente, je suis... Priekšsēdājs kundze, es esmu ēna referente Gulāras kundzes ziņojumam, bet pāris uh, piezīmes par Margālo kunga ziņojumu. Financial Times rakstā pagājuši nedēļa tika runāts par iestāju, lai atrisinātu Eiropas a, banka problēmas. Mēs, protams, esam tādā nu, ļoti tādā mm, tālā situācijā, bet kādēļ mēs a, nerunājām par šādu uh, iestāja, kas būtu neitrāls un kas uh, risinātu šādus strīdīgus jautājumus, kas rodas starp nacionālajām iestādēm. Un es domāju, ka tas būtu nu, daudz elegantāk un labāk, lai būtu tāda strīdi izšķiršanas iestāde, kas būtu ner, uh, uh, uh neitrāla, nevis balsot par kādu nu, tādu galēju jautājumu strīdus, jau, uh, strīdus gadījumā. Tas, man liekas, tā nedaudz nu, savādi. Bet tagad par uh, balsojumu modalitātēm es piedāvāju, piedāvāju grozījumu, lai vienkāršais vairākums būtu princips un uh, ie, būtu iespējami izņēmumi. Un es domāju, ka tas ir nu, vienkārši uh, taisnīgi, ka ir nepieciešams uh, kvalificētais vairākums, jo tas tad novērš tādu politizāciju. Un paldies referendam ar Galo kungam par uh, viņa tādu pozitīvo attieksmi attiecībā uz šo jautājumu. Un es ceru, ka citi atbalstīs šo grozījumu. Tagad par Gulāras kundzes uh, ziņojumu esmu ēna referente šajā jautājumā. Un mana politiskā grupa, mēs esam vakar. Uh, pirmā reize izskatījuši grozījuma eh, kompromisus, kurus Gulāra kundze mums pagājušajā nedēļā iesniedza, Par tiem jau runāju Strasbūrā un runājot par tādiem principiāliem jautājumiem, pavisam skaidri uzsvēršu to, ka man politiskā grupa uzsver to, ka ECB tai jāspēlē ļoti nozīmīga uh, uh, loma. Tas nav nekāds fetišisms vai kāds īpašs jautājums, tas ir tāds vairāk uh, eiropeisks jautājums ESRB jautājumā. Uh, ir nepieciešama uh, makro jautājumu uzraucīšanas un arī mikroekonomikas uh, uzraudzīšanas iestādes. Un tie būtu pakļauti nacionālām uzraudzības iestādēm, un kopš mēs uh, diskutējam šo jautājumu, nu, tas loģiskais risinājums, kādu būtu, kāds būtu, nu, nevajadzētu ECB nozīmi apšaubīt. Uh, var gan akadēmiķis, gan arī cits un speciāls iestāstīt, nu kādēļ nē, bet, nu, pilnīgi noteikti ir tas, ka, nu, neesmu pret šo man priekšlikumu pret un pret šo speciālistu iesaistīšanu pret. Pat laban, pat jautājums tika uzdēts līdz kādai, kādai līnijai mēs dodamies un no kura brīža nacionālie uzraugi un eksperti uh, Uh, uzņemtos tik lielu uh, nozīmi, ka banķieri, uh, viņiem liktos, ka viņi ir mazākumā. Es nevaru pilnīgi noteikti šodien atbildēt uz to jautājumu, bet, nu, jāuzklausa tos, kas, un jāpievērš šim uz, paplašināšanas jautājumam, bet, nu, mums nevajadzētu šo situāciju tā pārmērīgi veicināt, neskatīt. Uh, jo šeit uh, nav eh, runa tikai par cieņu, par vietām, bet, nu, jāsaglabā šī doma, ka mm, sākumā mēs negribam uh, radīt institūciju, kas būtu konkurējoša ar uh, Eiropas centrālo banku, bet, nu, tādu papildu institūciju radīt. Un šī uzraudzība uh, Eiropā, tai, lai arī kas notiktu, tai tā nedrīkst būt pārāk uh, sa, uh, drumstalota. Uh, Nu, katrā gadījumā, skatoties uz šo kopu ainu, jāatgriežas uz uh, kompromisiem. Gulārdas kundze pat laban uh, atbalsta uh, no vienas puses tādu situāciju, ka, kas vājinātu Eiropas centrāla bankas nozīmes salīdzinot ar sākotnējo pozīciju, bet šis vājinājums. Uh, nav tik tālu o, pavirzījies, kā mūsu kolēģi sociāldemokrāti un zaļie grib. Nu, es vienu piemēru jums izteikšu. Nu, piemēram, prezidenta jautājums. ECB prezidents uh, visus. Uh, ESRB prezidents uh, aicinās, un pirmie vicepriekšsēdētāji arī būs, bet tie būs no ne eirozonas, un tad paliek otrā vicepriekšsēdētāja postens, un ja šis postens uh, tiks dots kādam no uzraugiem nacionālajās iestādēs un nu, vienā no trīs Eiropas institūcijās, tad man liekas, ka tas būs tāds uh, sabalansēts sadalījums starp institūcijām, bet no otras puses šī schēma ir saistīta ar problēmām. No vienas puses uh, ESRB prezidenti būs mazākumā, salīdzinot ar ne eirozonas pārstāvjiem un nacionālajiem uzraugiem. Un no otras puses, tad, kad tas nebūs klāt, tad viņu aizvietos vicu priekšsēdētājs un eirozona tā tad varētu tikt pārāk maz, jeb nemaz nereprezentēta. Un tā, manuprāt, ir problēma. Un tādēļ noslēgumā es eh, piedāvāju to, lai divi. Uh, vicepriekšsēdētāji tiktu noteikti, nu, lai radītu tādu sabalansētu situāciju starp eiro un ne eirozonām. Es varētu runāt arī par stīringu komitejām, kas sagatavos lēmums, bet arī šeit ir nepieciešams sabalansējums, lai teikt, ka var atvērt ar mērķi neveidot monolītiskas uh, struktūras, monolītas struktūras, bet ka ir jāveido tāds sākotnējs sabalansēts uh, attīstības modelis un jāievēro arī citi teksti, kādi jau ir par šo jautājumu sastādīti Eiropā. Un noslēgumā es piedāvāšu pāris grozījumus un kompromisus Gulāras kundzei. Es gribēju uh, ļoti konstruktīvi eh, sadarboties, lai tiktu sasniegts labs risinājums un lai mans grupas pārstāvļi būtu pietiekami daudz skaitlīgi atbalstot šo darbu. Paldies! Uh, Paldies! Tagad nolasīšu runātāju sarakstu. Un es nezinu, kāda secība šeit būs. Tā tad sākumā ēnu referenti pieteiksies. Ir pieteikušies sekoši runātāji. Uh, Sanchez Presedo again, uh, Zalba Bidigan uh, and Sven Giegold, and then. Un uh, tie kolēģi, kas nav ēnu referenti. So anybody else who Tātad Anika Gūrī vai vēl kāds vēlētos pieteikties, viņi tad varētu izteikties uh, šīs saraksts beigās. Grācie. Jo credo, ka. Paldies. Pitēlas kungs lūdzu. Tas ietvars, tā arhitektūra, ko mums atspoguļoja Margajo kungs, ir pieņemama. Šie trī, šīs trīs regulas būs pirmā uh, parlamenta atbilde, reakcija uz finanšu tirgu krīzi. Reforma ir balstīta uz centrālu Eiropas tirgu, mēs runājam par uzraudzību, par centrālas uzraudzības izveidošanu un uh, Mums, protams, ir jātaisno arī mūsu pilsoņu cerības, jo viņi visvairāk ir cietuši no krīzes izpausmēm. Parlaments nevar atgriezties pie tādas maigākas, nesaistošākas pieejas tikai, lai varētu vienoties ar komisiju un padomi. Es domāju, ka mēs varam gūt patiešām ambiciozus panākums, un tas ir iespējams pietiekam savlaicīgi E, uzraudzības iestādē ir jābūt aprīkotāji ar nepieciešamām pilnvarām, lai tāpēc iespējas labāk varētu veikt savu darbu. Ir jābūt arī šiem starpniekiem, zināmā mērā šo lomu varētu spēlēt dalību valstu iestādes, un mēs nevēlamies bloķēt tās, e, tos lēmumus, ko pieņems šī iestāde. Mums ir jāsaprot, e, ka tai ir jābūt apveltītai ar pietiekam daudz kompetencēm. Tālāk par kompromisiem. Mēs vēlamies pateikt, ka šīs reformas uh, būs pakļautas supranacionālajai uzraudzībai. Desmitais grozījums. Pateicoties tam, mēs vēlamies izveidot ambiciozākus projektus. Mēs nevēlamies, lai, piemēram, padome mēģinātu visu vadīt. Mēs uh, E, domājam, piemēram, ja ir ārkārtas situācija, tad ir jāvērš tehniskā iestādē. Es uh, augstu vērtēju to, ko teica Gigautkungs, proti, ka ECB būtu šeit jāspēlē attiecīgā loma tālāk uh, iniciatīvas tiesības Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība varētu arī mēģināt risināt uh, strīdu gadījumus starp nacionālajām iestādēm, kā teica Lulingas kundze. Uh, Mēs vēlamies spēlēt pietiekam aktīvu lomu jau no paša sākuma šajā pārobežu grupā. Tā ir drošības klauzula, kas īstenībā tā precīzi nedefinē, kā mēs varētu atbalstīt šo iestādi. Ir jāveic ietekmes izvērtējums, lai varētu spriest, kā uzraudzības iestādes pieņemtie lēmumi varētu ietekmēt dalību valstu budžetus. Uzraudzība ir jāveic tā, lai mēs varētu pasaudzēt arī vārīgākos tautsaimniecības sektorus. Ir jābūt konkrētam fondam, kas varētu uh, palīdzēt atrisināt finanšu tirgu krīzi, lai varētu garantēt to, ka tirgi un bankas sniedz savu ieguldījumu dzēšot finanšu krīzes radītās uh, sekas. Mani kolēģi teica, ka visam sektoram ir jāatrodas vienā vietā. Mēs nevēlamies, lai būtu ļoti daudz biroju izkaisīti pa visu Eiropu. Tas, protams, nāktu par sliktu mūsu nodokļu maksātājiem, un es nezinu, vai pilsoņi to patiešām uztvers pateicīgi. Paldies, Viki Forda, lūdzu. Paldies. Paldies! Es vēlējos uh, atgriezties pie pašiem pirmsākumiem, kad uzraudzības uh, iestādes struktūra tika izveidota, lai varētu garantēt stabilitāti un caurskatāmību finanšu sektorā visā Eiropā. Tātad eh, tādas um, eh, kopīgi noteikumi, kopīgas normas, lai varētu garantēt, ka Eiropas likumi ir ieviesti un mēs varam sadarboties pārobežu kontekstā, ja ir ārkārtas situācija. Protams, arī nodokļu maksātāju intereses vienmēr tiek ievērotas. Es zinu, ka uh, zemestrīces dēļ mēs zaudējam veselu nedēļu, mēs nevarējam par to debatēt agrāk, bet parlamentam ir jābūt demokrātiskam un caurskatāmam pirmām kārtām. Es zinu, ka koordinātori un referenti ir veikuši ārkārtīgi daudz darba, bet kāds, kas nav referents un nav iesaistīts tajās politiskajās grupās, no kurām nāk šie referenti, nu, uh, šīs diskusijas nebija īsti caurskatāmas. Es pat varētu teikt, e, ka viss tas tagad iegūst tādu haotisku raksturu. Mēs varam iesniegt grozījumus, un, protams, tāda ir procedūra. Man ļoti laipni tika sniegtas iespējas ieskatīties šajā uzmetumā, es varēju iepazīties ar grozījumiem, kas nebija iesniegt pirms tam par ko mēs tagad runājam. Izskatās, ka nākamā nedēļa ir jānotur balsojums, un ir grozījumi, ar kuriem mēs pat neesam iepazīstināti. Līdz ar to mums vajadzētu dziļi ieelpot un saprast, vai mēs paši vispār uh, ievērojam savus uh, demokrātijas un caurskatāmības postulātus. Mums ir vienmēr bijušas ļoti labas attiecības ar pēnu referentiem un referentiem. Es ceru, ka šajā dokumentā tas arī izkristalizēsies. Protams, ir arī daudzi e, nopietni likumīgi jautājumi un arī praktiski jautājumi, kā darbosies ECB ar visām tās kompetencēm. Un E, Eiropas banku iestādei ir jābūt uzraudzības lomai, pārlūkojot dažādas sistēmiskās e, paneiropas institūcijas. Vai tās būs tādas attiecības kā parasti starp aģentūrām, piemēram, ka Eiropas uh, iestādes sniedz uzdevums nacionālajām iestādēm. Atcerēsimies paziņojumu, kas tika izsniegts 15. aprīlī. Tur tika teikts, ka šī banku iestāde uh, var pieņemt lēmumus, tad, ja ir nepieciešama tās tehniskā pieredze un ir skaidri nosacījumi bez uh, tāda interešu konflikta. Man jādomā, uh, kāda referente pie manis uh, atnāca vakar, saka priekšsēdētāji, es nevēlos jūs pārtraukt, vienkārši, nu, varbūt jūs varētu lēnāk runāt. Uh, Žants Pols, eh, es lūdzu, lai viņš atnāk uz komitejas sanāksmi, tad, kad jūs beigsiet runāt, viņš šķiet vēlas izteikties par procedūru. Tātad jūs izteiksieties līdz galam, Fords kundze. Žants Pols vēlas uh, iejaukties, vai viņš runās pēc tam. Es gribēju atgādināt uh, pārsvārds uh, un teikt pārsvārds par reglamentu, kad šī uzstāšanās būs beigusies. Viki, es atvainojos. Tātad, uh, nu, jums uh, varbūt tagad bija uh, neliela iespēja iepauzēt un jūs varat turpināt savu uzstāšanos. Tā, tad mums ir nepieciešams vairāk laika, lai varētu garantēt caurskatāmības ievērošanu pašmājās. Garsil Margājas kungs ir veicis patiešām lielu darbu, un viņš nerunā tikai par vienu fondu, bet pat par veselu divu fondu izveidi. Un īstenībā par to mēs šķiet nesam runājuši pietiekam atklāti. Šo dokumentu es ieraudzīju tikai vakar vakarā, un es esmu ēnu referente. Tātad viens fonds ir pārvērties par uh, diviem fondiem, mēs runājam par depozītu garantijas schēmām. Tās mums ir ļoti nopietni jāizsaka jāizpēta, par to tiek debatēts ļoti daudz. Mēs saprotam, ja uh, uzņēmuma apzinās, ka viņiem ir sniegts valsts garantijas, viņi var uh, naudu ieguldīt vairākās finanšu institūcijās vai to pārvietot, ņemot vērā šo valsts atbalstu. Bet nevienmēr ir garantijas, ka konkrētā finanšu institūcija ir stabila. Un te mēs runājam arī par iespējamu morālo kante, kaitējumu. Uh, Es neesmu pārliecināta par uh, to, uh, ka šis ir pareizais, tātad šī fonda izveida ir pareizais solis. Un Skinner kungs teica, ir jāpadomā par bankām, par to, kas tika teikts Ferēras kundzes ziņojumā. Šis dokuments bija ļoti nozīmīgs un tādā vienkāršākā formā mēs par to varējām vienoties ātrāk. Un uh, es ceru, ka mēs uh, nākotnē tātad Dāna referenti tiksim aktīvāk iesaistīt debatē. Žants Pauls, lūdzu. Paldies, priekšsēdājs Konz. Es gribēju izteikties par diviem punktiem. Pirmais. Un es to uzsveru uh, šajā sēdēs to parasti. Es domāju, ka jāievēro ir. Uh, ieteikumu par runas laiku. It īpaši tad, kad ir maz laika un jūs vairāk uh, kārt teikt, uz, aicinājāt runātājs būtiet īsiem, un vieni tos vienmēr ievērto, un citi tos nekad neievēro. Un otrkārt, nevaru piekrist eh, kā tautas partijas koordinātors, un domāju, ka mani kolēģi no citām grupām koordinātori tā do, arī tā domā. Nevaru piekļaut tam, ka šī e, diskusija notiek tad, kad nav e, informācijas pietiekam daudz. Es domāju, nekad kopš sešiem gadiem, e, kad esmu uh, parlamentā, neesmu pieredzējis tādu sadarbību referentu un ēnu referentu vidū. Un tas darbs, ko referenti ir uh, paveikuši, ir ārkārtīgi nozīmīgs, apmainotos ar informāciju, priekšlikumiem un tā tālāk. Tātad es negribētu, lai šie publiskie seansi uh, Uh, par šiem jautājumiem, kas ir ļoti nozīmīgi, un šie jautājumi ir ārkārtīgi nozīmīgi Eiropas regulēšanai, ka varētu teikt, ka parlaments nestrādā caurskatāmi. Nav daudz institūciju Eiropā, kas darbotos cik, tik caurskatāmā uh, veidā. Manā valstī uh, komiteju sēdes nav uh, pieejams. Uh, uh, publikai, bet šeit Eiropas parlaments sēdes ir pieejams uh, visiem uh, klausītājiem, tātad mums uh, to jāuzsver. Jā, ja būs laiks beigās, tad es izteikšos nedaudz par mūsu metodiku un līdzīgām lietām, jo mēs uh, tiešām saskaramies ar milzīgi grūtu uzdevumu, tāpēc, ka šis ir sarežģīts dokumentu kopums. Nākamais Markus Ferbers, lūdzu. Esmu gribēju izteikt pāris vienkāršas piezīmes un arī par omnibus direktīvu. Mēs varējām jau konstatēt, ka komisija pārstrādājot 11 direktīvas ir strādājusi ārkārtīgi dažādā kvalitātē, un to var skaidri redzēt, ka ir tādas nodaļas, kas ļoti intensīvi ir nodarbojušies ar direktīvām, kas ir viņu uh, kompetencē, un ir citas, kas ir nu tā ļoti pavirši strādājušas, kas mūsu darbu nepadara vienkāršāku. Nu, sākumā likās, ka tas būs tikai tāds tehnisks raksturs, piemērojot Lisabonas līgumam šos dokumentus un tad arī piemērojumi eh, tam, ko mēs tagad eh, pieņemsim kā finanšu pakotni un trīs eh, aģentūru izveidošanu. Ka šeit komisijas nu, darbs varēja būt bijis labāks. Nu, es gribu skaidri to uzsvērt. Uh, Otrkārt, esmu pateicīgs referentam, ka viņš ir devis tādu vispārēju pārskatu par to, ko viņš plāno darīt, un ceru, ka tajās sarunās, kādas mums būs ar ēnu referentiem, ka tas arī, nu, tad pavisam skaidri e, būs arī atsevišķā uz atsevišķiem uh, pieteikumiem, kas vēl varbūt tā nav noticis. Bet, nu, par vienu jā, jautājumu jārunā skaidri visas šīs paketes kontekstā. Uh, Pagājušā un aizpagušā eh, sasākumā, tad, kad tika runāts par Lamfalūziju paketi, bija šaubas. Un jautājums, kā komitoloģijas ietveros vai arī uh, uh, saskaņā ar jauno uh, Lisabonas līgumu šo deleģēto normatīvo aktu jautājumā iespējamās parlamentārās tiesības, kādas vēlamies izmantot, kā tās tiks uh, pielietotas un īstenotas. Paldies referentam, ka viņš paredz tādu garāku laiku, bet nu, tas man arī nedaudz mulsina, ka aizvien vēl ir nu, tāda ātrā procedūra. Lamfalūzija toreiz trīs mēnešu iebildes celšanas uh, termiņš bija, un tas arī tika tā noteikts. Uh, referents paredz tagad sešus mēnešus. Uh, nu, kas laikam atbilst realitātei, jo mēs jau arī, teiksim, nesam spējīgi detalizēti pilnīgi ar visām komitejām, kas uh, uh, lemj un izsaka viedokļus ātrāk strādāt. Un tagad vēl ir viens priekšlikums par četru mēnešu darbu. Nu, vai tas atbilst caurskatāmībai un skaidrībai? Nu, par to būtu jārunā. Esmu nedaudz skeptisks par šo ātro procedūru. Uh, Visādi citādi ceru, ka neskatoties uz daudziem grozījumiem, nu gal galā taču maina 11 direktīvas, ka mēs uh, nonāksim pie tādām saprātīgām procedūrām. Par pārējiem ziņojumiem tikai viena piezīme. Esmu ļoti iepriecināts par to, ka liekas, ka izdodas strādā tā, ka mēs pāri frakciju robežām, pāri referentu, eh, teiksim, atsevišķās eh, kompetences robežām nonākam pie tāda vienota viedokļa, bet mums ir jāuzmanās, eh, lai mēs būtu veiksmīgi sarunās ar padomē Jo, ja mūsu pieeja nebūs koherenta eh, attiecībā uz, uz katru konkrēto iestādi un direktīvu, ja dosimies šādi sarunās, tad eh, nu, padomi jau vienbalsīgi politiski ir eh, vienojusies, kas visu šo lietu nedara vienkārši. Nu, tāda principāla piezīme. Ceru, ka šo pozīciju varēsim noteikt. Finanšu tirgi necieš no tā, ka Eiropas ir pārāk uh, daudz, bet gan no tā, ka dalība valsts rīkojas tā, kā rīkojas. Un padomu pārāk daudz to uh, manifestē, pārāk daudz dalību valstu un pārāk maz Eiropas kopējā viedokļa. Finanšu uh, tirgus krīze parādīja, ka Eiropas, uh, Eiropa nu, gandrīz ir pārāk maza, lai šādus uh, noteikumus veidot, bet nu, katrā gadījumā dalība valsts ir pārāk maz, lai tādas uh, pareizas un, un, un izvē, iz, uh, ieviešams noteikums izveidot. Un mēs strādājam cilvēku un noguldītāju interesēs, un mums vēl pāris tādas uh, skarbas diskusijas ar padomu jāizno. Thank you very much. Paldies. Antolīna, jūs vēlējāties izteikties par kaut ko citu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es gribētu pateikties Garsīm ar Gajo kungam par iespēju visu laiku ar viņu būt kontaktā, to viņš man deva, un runāt arī par saturiskiem jautājumiem, runājot par banku uzraudzības iestādi. Šī vēl nav noslēdzošā diskusija, diez vai mēs šodien visu atrisināsim. Līdz uh, plenārsēdes uh, jautājumu pieņemšanai noteikti daudz jautājumu vēl nebūs atrisināti. Te būs runa ne tikai par laika grafiku, jau 9. gada beigās mēs sākām pie tā strādāt, un tagad mums vajadzētu tiešām steidzīgi rīkoties un kaut ko panākt, jo Eiropas Savienībā ir būtiska loma finanšu un banku sektorā. 27. un 28. jūnijā būs samits, un šeit būtu ļoti būtiski uh, Eh, šo jautājumu skatīt un parādīt, cik būtiska ir uzraudzības sektora reforma. Mums ir jādiskutē par to un varbūt jāmēģina arī priekšlikumos runāt par tādiem aspektiem, kas, mūsuprāt, varbūt jau ir izlēmti un nobrieduši, lai šeit noteiktu orientējošos kritērijus. Es domāju, ka daudzi punkti uh, vēl ir jāskata padziļināti. Tā kā darbs tagad notiek, šodien mums ir otrā diskusija par grozījumiem, tad es domāju, ka ir jau sasniegt, zinām, kritiskā masa, ar kuras palīdzību mēs varam panākt kompromisu parlamentā. Protams, ka mēs nepanāksim simtprocentīgi vienprātīgu, vienprātību pat savā starpā, uh, tas nekad nebūs iespējams, bet es domāju, ka ja jau ir vesela virkni jautājumu, kuros esam vienojušies, tad uh, tas ir īstais laiks. Esmu jau strādājis pie priekšlikumiem, pie Larozieru ziņojumu, komisijas padomas priekšlikums esmu skatījis, un es domāju, ka padomas priekšlikumi var uh, dot vadlīnijas, un Zviedrijas prezidentūras laikā daudz kas jau tika izdarīts. Uh, un tas mums var dot uh, uh, iezīmes, ieskicēt, uh, kā darboties nākotnē. Finanšu ilgtspējība noteikti ir viens jautājums, kur mums jāpanāk progress. Nepieciešamība nodrošināt stabilitāti gan īstermiņā, gan ilgākā termiņā. Un uh, šeit, protams, uh, finanšu jautājumi ir ļoti būtiski. Uh, Šeit ir jābūt labai sadarbībai starp finanšu sektoru un reālo ekonomiku. Taisnīga konkurence ir ļoti būtisks punkts un, protams, izmakšu, arī izmakšu internalizēšana. Es domāju, ka šeit visi ir viensprāts, ka tas ir svarīgs punkts. Šeit arī ir zinām vienprātība panākta. Un, protams, rodas jautājums par uh, uzraudzību, kādai tad tā eh, jābūt. Tā eh, nedrīkst būt tikai tehniska uzraudzība, bet arī eh, tāda vispārīga riska uzraudzība. Un tāpēc mēs piedāvājām definīciju par pārobežu riskiem un sistēmiskajiem riskiem Eiropas izpratnē. Tātad sistēmiskie riski Eiropas izpratē noteikti būs arī pārobežu riski. Referents um, sākotnēji atbalstīja šo aspektu iekļaušanu. Varbūt, ka te tomēr vēl varētu iet tālāk, jo īpaši, kas attiecas uz uh, Eiropas sistēmas savienošanu ar nacionālajām uzraudzības iestādēm. Es domāju, ka Eiropas uzraudzībai ir jābūt horizontālai. Tas ir ļoti būtisks aspekts, tas uh, izpaudās arī dažādās diskusijās. Ja mēs vēlamies saskaņot uzraudzību ar noteikumiem, kas attiec uz visiem, tad mums ir jādomā, vai būs viena noteikuma grāmata vai divas, tātad vieniem un pēc tam citiem. Tātad mums ir vajadzīga Eiropas uzraudzības iestāde, protams, ar vienu vienotu noteikumu kopumu. Protams, ka var būt dažādi noteikumi atsevišķiem riskiem, bet tam ir jābūt vienotā sistēmā. Sistēmiskās iestādes nedrīkst eh, saskarties ar atšķirīgiem spēles noteikumiem. Uh, spēles noteikumi drīkst atšķirties atkarībā no iestādes tikai, ja risku apjoms ir atšķirīgs. Tātad eh, noteikums attieksies uz visām iestādēm. Tagad par uzraudzības efektivitāti. Eh, te ir virkne kompetenču, eh, kur ir jāpanāk lielāka vienotība arī attiecībā uz nacionālajām iestādēm. Tās ir tās iestādes, kuras ir kompetentas uh, īstenojot Eiropas noteikumus. Tātad, ja uh, viņiem ir jāīsteno vienu un tie paši noteikumi, tad te, viņām ir jāsaņem arī atbilstošas kompetences. Šis temats jau tika pieminēts, bet šeit mēs vēl neesam īpaši tuvu risinājumu rašanai. Uh, Tagad par tehniskajiem standartiem. Kā jau teicu, tas eh, ir jāizmanto, šeit ir jāizmanto deleģētie normatīvi akti, eh, jāatsaucas uz vienotajiem noteikumiem, un līdz pat eh, noslēgumam es pie tā pieturēšos. Uzraudzības iestādes uh, ir jāsasaist arī ar budžeta politiku. Uh, uzraudzība ir jābalsta uz plašu pamatu. Šeit ir jāiesaist visas iesaistītās puses. Šeit mēs centāmies panākt risinājumu un vienlaicīgi arī stiprināt Eiropas parlamenta lomu. Bet šobrīd mums vēl ir ļoti intensīvas diskusijas, un es negribētu runāt par sistēmiskajām uh, iestādēm, bet par sistēmisko uzraudzību. Tā ir daudz plašāka koncepcija. Tātad rodas jautājums, kā var konkrēti konstatēt, kuras aktivitātes tad ir sistēmiskas un kādas varētu būt sekas, kādi būtu drošības tīkli, kas jāizveido. Tātad vispirms ir jānosaka, ka finanšu sistēmas prioritāte ir ieguldītāji. Uh, un uh, ka nevis pats sektors ir prioritārs. Un visbeidzot, šī kritiskā masa, par to mums ir jādomā, mēs nedrīkstam um, bez iemesla atlikt lēmumu pieņemšanu, šeit mums ir jāspēr vajadzīgie soļi, jāpanāk progres šajā procesā tieši tāpēc, ka šo procesu nedrīkst bezgalīgi vilkt garumā. Uh, Paldies, un tagad uh, eh, Salva Bitakāna kungs, lūdzu. Gracias, senora presidenta. Pero vamos a destacar la Jā, paldies. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu, tie ir šie trīs uh, ziņojumi par uh, uzraudzību. Tie jānoslēdz. Kādēļ mums ir nepieciešams 12. pants arī apdrošināšanas jomai, nu neatkarīgi no citiem. Uh, Tik runāts par uh, pamatojumiem. Ir arī apdrošināšanas, kas var būt uh, šīs sistēma relevantie diski, uh, riski. Arī saistībā ar uh, šo sektoru ir sastādīts ziņojums, kas to uzsver. Arī uh, apdrošināšanas uh, uzņēmumiem šai uh, ir jā, jāveido fonds un šim fondam. Uh, būtu nepieciešama tāds lielāka līdzekļa varbūt nekā pat banku sektoram. Fonda izveidē mēs piekrītam un zinām, ka šī sektora mm, nu, tā specifi, specifiskā situācija noved pie tā, ka nu, visdrīzāk ka būs mazāk Uh, maksāt nespēju un bankrotu. Bet tajā pašā laikā apdrošināšanas ir ļoti nozīmīgs un tas varētu, teiksim, mūsu darbība varētu samazināt risku. Mums ir nepieciešams Eiropas ietvars, lai garantētu darbību apdrošināšanām un lai radītu tādus līdzīgus atmaksas kritērijus. Uh, un garantijām. Tātad ne tikai nacionāla sistēma katrā dalību valstī. Ir nepieciešama harmonizācija, harmonizācija, lai aizsargātu apdrošināšanas kompānijas, eh, kurām ir sistēma relevanti riski, tām vajadzētu būt iespēja izmantot šos fondus. Eh, eh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es mēģināšu manas piezīmes eh, izteikt tā, lai mēs varētu koncentrēt mūsu uzmanību uz eh, tiem jautājumiem, kas varētu radīt konflikts sarunās ar padomu. Un varbūt, ka mums vajadzētu nu, vienoties par to, kādā virzienā mēs dodamies, lai sasniegtu kompromisu. Daudz teica, ka būtu ļoti nozīmīgi, lai eh, šīs uzraudzības pasaud, pa, institūcijas pēc iespējas ātrāk varētu darboties, un Ungārijas uh, prezidentūras laikā šos jautājumus vajadzētu virzīt turpāk. Tātad pirmkārt. Atsevišķo iestāžu kompetences. Parlaments vēlas, lai būtu tāda centralizēta uzraudzība, lai iestādes pieņemtu lēmumus, kas būtu saistoši, uh, un lai veidotos uh, finanšu institūti, kuriem būtu Eiropas dimensija. Es domāju, ka tas ir nozīmīgs progress, bet ir vēl arī jautājumi, kurus vajadzētu referentiem ievērot. Daudzās valstīs ir uh, tādas bankas, kas piedara ārzemju uh, īpašniekiem un finanšu uzraudzībai, tādēļ nepieciešama šī Eiropas dimensija. Uh, Te pašā laikā ir jautājums, kā tad darbosies tas šo, jautā, šo banku uh, gadījumos, jo ir meitas uzņēmumi uh, un māc uzņēmumi ir ārzemju uh, rokās, un vai šī uzraudzība, kas būtu Eiropas līmenī, tā arī attiektos uz uh, šīm institūcijām, un kā tad šī atbildība tiktu sadalīta? ir arī vēl riski, kas ar to uh, saistīts arī fiskālai riski tajās valstīs, uh, kurās ir ārvalstu banku meitas uzņēmumi. Tādēļ manā skatījumā tas ir ļoti nozīmīgi, it īpaši runājot par kompensācijām ieguldītājiem. Ja uzraudzība būtu eiropeiska, tad lēmumu par noguldījumu nodrošinājumu būtu jāpieņem Eiropas līmenī. Tas nozīmē, ka nu, nedrīkst uh, uh, pilnīgi viss izņemt no nacionālo iestāžu atbildības. Tagad par procedūru. Domāju, ka parlamentam jābūt ļoti spēcīgam, jārunā vienā balstī, balsī. Atbalstu to jautājumā par finanšu uzraudzību. Mēs šeit runājam nevis par politiskiem jautājumiem, bet gan par uh, lietpratēju un konkrētiem jautājumiem. Tagad par fondu, kāds, par kur tiek runāts, kā tiek piedāvāts. Te jau mēs redzējām, ka lēma pieņemšanas jautājums ir ļoti nozīmīgs, kompetences jautājums ir ļoti nozīmīgs. Un es domāju, ka būtu tādai pakāpeniskai atbildībai, lai nekropļotu konkurenci un katrā dalībvalstī, kur ir ārvalstu banku meitas uzņēmumi, būtu. Uh, apdrošinai jāveido tādā veidā, lai nerastos uh, kaitējums noguldītājiem. Arī tehniskie standarti, tas ir nozīmīgs jautājums. Eiropas parlaments piedāvāja, lai Eiropas finanšu uzraudzības iestādes skatītu detalizēti jautājumus. Domāju, ka ir uh, nozīmīgi lai būtu ļoti skaidra uzdevuma definīcija, lai būtu skaidrs, ko dara nacionālās iestādes un kādi uzdevumi jāveic uh, Eiropas uh, iestādēm. Un nākošais būtiskais jautājums - juridiskā, juridiskā pēcacība vai drošība dalību valstīm, kādas iespējas dalību valstīm ir, ja tās nepiekrīt Eiropas iestāžu uh, lēmumiem. Parlaments piedāvāja, lai. M, tiktu uh, vienmēr īstenot ietekmes uh, novērtējums par fiskālām, fiskālo konsekvenci. Tam piekrītu. Domāju, ka desmit dienas ir par maz. Vismaz mēnesim vajadzētu paredzēt laiku šādam ietekmes novērtējumam. Nākošais - informācijas uh, vākšana. Domāju, ka ir ļoti nozīmīgs jautājums, lai šī informācija patiesi tikt, būtu pieejama finanšu institūcijām. Bet tam nevajadzētu tikt regulētam tādā jautājumā, tādā apmērā, ka tas finansiāli apgrūtinātu nacionālās iestājas. Nākošais jautājums - centrālo banku iesaistīšanās Eiropas uzraudzības iestādēs. Un domāju, ka veidojot finanšu uzraudzības institūcijas, vajadzētu iesaistīt arī Nacionālās bankas, pat ja tām nebūtu uh, balstiesības. Nacionālajām centrālajām bankām ir datu uh, bankas viņas uh, pārrauga uh, arī likviditātes un stabilitātes jautājums, tādēļ ir nozīmīgi, lai tās tiktu pārstāvētas šajās institūcijās. Un noslēgumā pāris piezīmes. Nu, eh, sākumā par Eiropas rekonstrukcijas attīstības banku, jeb ESRB. Tā tad ir eh, nepieciešama tāda tā kā iepriekšējā institūcija. Tajā vajadzētu apkopot centrālo banku ekspertus un domāju, ka šo ekspertu darbība ir ļoti nozīmīga Bija arī priekšlikumi, lai a, zinātnieki un a, akadēmisko aprindu pārstāvi tiktu iesaistīti, bet man liekas, ka tas ir nu, tā nedaudz pārspīlēti. Un tad nākošais par ESRB, par tādu vispārēju iestādi. Nu, nav tik nozīmīgi, lai nacionālajie eksperti būtu uh, pārstāvēti. Uh, stāvēti. Mēs šeit runājam par Eiropas sistēmas, ko risku komitejas darbību. Nacionālo banku ekspertiem jābūt pārstāvētiem, bet domāju, ka e SRB, e SRK nevajadzētu pārmērīgi lielu veidot. Ir dažādi grozījumi, kas vērst uz to, lai SRK. E, e, Uh, institūcijās tikt pārstāvēt valsts, kas nav eirozonā, un man liekas, ka tas būtu būtu jānosaka tā, ka šīm valstīm vajadzētu tikt pārstāvētām, jo krīzes uh, neapstājas pie valstu robežām. Un vajadzētu radīt garantiju, lai šīs valsts arī būtu pārstāvēts. Esmu iesniegusi grozījumu. Arī Trišēkungs uh, teica, ka viņš tam piekrīt un teica, ka mums vajadzētu arī rast risinājumu. Paldies! Jā, lūdzu, Sven, tu lūdzu vārdu, un tad pēc tam Kei un es. Just uh, very brief. Pavisam īsi. Esmu ēnu referents par uh, sistēmisko risku komiteju, un es gribētu piebilst, ka zaļie mūsu grupa uh, joprojām, uh, varbūt mēs esam mazākumā, bet mums tomēr ir iebildumi uh, Eh, pret šo te loģiku atkārtojot visas šīs institūcijas, ka visas 27 valstis ir jāpārstāv eh, visās izšķirošajās lēmu pieņēmēju iestādēs, jāpārstāv viņu centrālās bankas. Šeit man jāsaka, ka šeit ir zināma spriedze starp eh, šo te loģiku, kuru uzsver Lulingas kundze, sakot, ka mēs vēlamies Eiropas risinājumu, un no otras puses šo te uh, loģiku, ka mēs nevaram izvēlēties zinām skaitu cilvēku, lai ierobežot šo iestāžu darbinieku skaitu. Tāpat man jāsaka, ka mums pilnīgi ir pieņemams princips, ka Eiropas centrālajai bankai būtu jābūt pārstāvētai uh, Eiropas sistēmisko risku komitejas uh, vadībā. Paldies! Lūdzu, Keja. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu ieradusies varbūt novēlot, bet es domāju, ka droši vien daudz kas jau ir pateikts no tā, ko es gribēju teikt. Tāpēc es gribētu pievērsties galvenokārt procesam, ko tagad tālāk darīt. Es zinu, ka Žans Pols izteicās, un tāpēc mēģināšu pēc iespējas īsāk izteikties. Esmu Anna referente par apdrošināšanas uh, dokumentu, kaut gan es biju pagājušajā nedēļā Strasbūrā, daudz tomēr nevarēja ierasties, un tāpēc mēs zaudējām veselu nedēļu, jo īpaši bija paredzēts sēdes attiecībā ar šo apdrošināšanas dokumentu, tāpēc mēs esam daudz laika zaudējuši, un esam zaudējuši arī šo nedēļu, jo referents arī laikam nav pieejams visu šo nedēļu, tas gan nav viņu vainas dēļ. Tātad mēs zaudējam divas nedēļas ļoti būtiskā laika posmā, jo mums 4. maijā par to būs jābalso. Šeit ir dažādi jautājumi, apdrošināšanu minēja jau citi, tas ir ļoti atšķirīgā posmā no citiem dokumentiem. Uh, Un mērķis ir saskaņot šos dokumentus un noturēt tās tādā, tos tādā saskaņā. Un tāpēc mums ir jāpaveic vēl milzīgs darbs. Vai nu šie divi jāpietuvina vienam, vai viens jāpietuvina diviem. Bet mēs eh, neesam ne tuvu vēl nonākuši, ka šie eh, dokumenti ir eh, principos vismaz saskaņoti. Mēs pēc četrām darba dienām balsosim. Uh, un trijos no šiem dokumentiem nav referenti pieejami. Un uh, es nezinu, kādi būs balsošanas saraksti, būs ļoti sarežģīti, un kā mēs tieši procedūras izpratnē nobalsosim vispār 4. maijā. Es to vispār gribēju um, pieminēt koordinātoru sēdē, bet tā pagājuša nedēļa tika atcelta. Uh, Un tā kā tagad mums būs koordinātora sēde un mēs lemsim par procesu pēc diskusijām komitejā, bet tā nav komitejas vaina, protams, tas vienkārši ir saistīts ar šo vulkānu izvirdumu. Bet realitāte ir tāda, ka ECOFIN uh, darba kārtībā nebūs drīzumā šī uzraudzības arhitektūra kā darba kārtības punkts, tāpēc es atbalstītu Bulmanu kungu. Uh, uh, kurš teica, ka vajadzētu izdarīt to labi un nevis vienkārši pēc iespējas ātrāk. Mums ir jāapspriež visi grozījumi par visiem dokumentiem, un tam ir vajadzīgs nepieciešamais laiks. Tad, kad uh, 2011. Uh, gadā tiks veidot šis institūcijas, ir svarīgi, lai tās nebūtu pretrunā vienotrai. Mums ir jāskatās, kā mēs to panāksim, jācenšas to tiešām panākt un nevis to vienkārši iekļaut nākamajās četrās darba dienās. Paldies! Thank you very much. Um... Paldies! Esmu pārliecināta, ka daudz varētu izteikties par uzraudzības pakotni, bet nedomāju, ka tas ir nepieciešams. Drīzāk jārunā par laika grafiku. Mēs vienmēr teicām, ka mēs centīsimies pēc iespējas ātrāk strādāt, bet mēs neupurēsim kvalitāti ātrumam un es domāju, ka tas joprojām ir spēkā. Kā jau Keita tikko norādīja, koordinātori šodien pēcpusdienā tiksies un diskutēs par to, kā rīkoties, proti vai mēs varam atlikt balsojumu, neradot pārāk uh, lielas problēmas un bažas, un uh, kas tad notiks uh, tālāk, kad mēs būsim nobalsojuši, kā mēs trialogos strādāsim. Uh, jo puse komitejas nosūtīt uz trilogu varētu nebūt iespējama, tāpēc mums ir jādomā, kā mēs sastādīsim šo sarunu vedēju komandu un jādomā arī, kādā līmenī mēs īstenosim trilogus, jo varbūt, ka ir uh, domstarpības politiskā līmenī, un tad mēs vēlamies augstu līmeņu politiskus trilogus, un uh, ir jāizlēmja arī citi jautājumi. Šeit ir saistība ar citām lietām, kā jau Markus Ferbers norādīja uz šiem deleģētiem normatīviem aktiem, bet ekonu komiteja ļoti proaktīvi šeit ir strādājusi, un es uh, esmu sadarbojusies ar kolēģiem, ar Svenšas Presēdo kungu, cenšoties nodrošināt, uh, lai parlamenta darbības būtu saskaņotas ar mūsu komitejas interesēm. Man ir arī tikšanās, tātad rīt es tikšos ar Spānijas eh, valsts kases pārstāvjiem, cenšoties eh, strādāt pie šīs te metodas, kā rīkoties tālāk pēc balsojuma. Un man sekretariāts teica arī, ka šodien eh, mēs varētu jau sastādīt pirmo balsošanas saraksta projektu. Uh, bet eh, tas noteikti nebūs pilnīgs, ņemot vērā, ka būs vēl kompromisa grozījumi, bet noteikti, ka būtu vērtīgi eh, jau tagad saņemt tādu provizorisko secību, kā mēs par ko balsosim, eh, lai vismaz būtu šis pirmais balsošanas projekt, mm, saraksts projekts. Un datuma jautājums, kurā tad mēs balsosim, pie tā noteikti vēl būs jāatgriežas, ir skaidrs, ka ja mums nav uh, noskaidrotas pozīcijas, tad iespējams, ka nevarēsim nemaz balsot 4. maijā un būs jāmeklē cits datums. Bet uh, to es noteikti neizlemšu uh, viena pati. Tas būs tāds kolektīvs lēmums. Parasti uh, es tagad dodu vārdu referentiem. Uh, pretējā secībā nekā sākumā, lai nebūtu tā, ka viens visu laiku izsakās pirmais, bet varbūt vēl kāds cits vēlas izteikties. Neviens no koordinatoriem nevēlas izteikties. Tādā gadījumā uh, jums vārds. Lūdzu. Lo siento, presidente. Jā, nu, priekšsēdājas kundzes uh, atvainojos. Bet nu pavisam īsi. Nozīmīgi ir nu tagad nevis ātrums, bet virziens. Mēs redzam, ka ir samērā sarežģīti šo lielo, kā lai saka, tā kā kustības virzienu ļoti ātri mainīt. Mums būtu uh, lēnāk jādarbojas. Nu, varbūt, ka es tā ļoti patriotiski rīkojos, bet, nu, tagad ir Spānijas prezidentūra un varbūt, ka tas izskaidro to. Bet, nu, ceru, ka varbūt vēl Spānijas prezidentūras laikā mēs varēsim šo darbu jau pabeigt. Un tagad pāris vēl piezīmes. Žan Palam Gazēs Gungam paldies par to, ka viņš norādīja uz referentu darbu. Mēs patiesi mēģinājām strādāt ļoti ātri, grozījumi pat nebija vienmēr iztulkoti, un tie bija valodās, kas nebija mūsu dzimtās valodas, un mēs, nu, tā ļoti cieši sadarbojāmies arī referentu uh, starpā. Viens no jautājumiem, par kuriem arī šeit tika runāts, ir tāds, ka mēs mēģinājām šos četrus uh, ziņojumus sadalīt pēc politiskajām grupām un arī pēc skaitļiem, nu arī attiecīgi pēc tā, kāda bija, teiksim, atbilstība vispārējai filozofijai. Jo mēs mēģinājām tādus tehniskus uh, piemērojumus veikt uh, konservatīvās partijas, jeb daudz partiju, nu, tādu tā ir tāda, kā tā ir. Konservatīvie nav tagad uh, mūsu grupā. Situācija ir tāda, kā tā ir. Un arī konservatīvā uh, frakcija runā par šiem jautājumiem, arī diskutē par formulējumiem. Un es domāju, ka mums taču ir, ir dažādas iespējas runāt par šiem jautājumiem. Mums vajadzētu būt iespējami nonākt pie tāda konsolidēta teksta īstajā laikā un e, informēt arī kolēģis par to. Tagad par jautājumu pašu par šo tēmu. Mēs runājam par uzraudzību, par risku uzraudzību. Mm, kolēģi pieminēja šos uh, jautājumus un teica, ka šī ir tāda ļoti moderna problēma. Nu, manā skatījumā tas tā nav es esmu uh, rudenī pievērsies vienam, teiksim, modas virzienam un uh, valkāju, teiksim, manas ievirz, man, manis izvēlētās drēbes gan, gan rudenī, gan arī pavasarī un arī vēlāk. Nu, tas tikai tāpēc, ka es gribu teikt, ka ja es izvēlējies vienu ideju, nu, tad atbalstu to un nevis uh, ļoti bieži domāju. Mēs runājam šeit par dažādām problēmām. Nu, protams, ka tā tas ir, ka uh, pavasara uh, tendences un uh, kā 20 tikšanās, kā arī padomas dokumenti un komisijas pēdējie priekšlikumi, arī Barņiekunga uzstāšanās um, Madridē, Ekofinsēdē, un tagad ir tāds tā kā moderns, nu, risinājums, lai valstis uh, runāt un uh, vienoties par to, ka um, noteikti lieluma uh, institūcijas tiktu uzraudzības. Uh, Tagad par definīciju mums ir nepieciešama skaidra kritērija, eh, kā eh, noteikt, ka kāda iestāde ir eh, sistēma relevanti. Ne tikai lielums ir izšķirošs. Un tas skar pilnīgi visas transakcijas. Jārunā arī par mācas uzdevumiem, meitas uzņēmumiem. Meitas uzņēmumi bieži vien ir filiāls un patstāvīgi uzņēmumi. Dažkārt pārstāvniecības ir saistītas ar mācas uzņēmumiem un tas nav vienmēr, teiksim, tad, ka ir mm, tradicionāla banka un no vienas puses un no otras puses investīcija banka. Šeit situācija ir nedaudz sarežģītāka. Tagad jautājums par to, vai derivāta tirgos būtu jāaktīvi jārīkojas vai nē. Nu, visi šie jautājumi ir uh, svarīgi. Tad visi uh, uh jautājumi, kas ir saistīti ar uh, uh sarakstiem praktiski divos virzienos vērš šī diskusija. Ir tāda, kas saka, jā, visas šīs iestādes, um, kurām, nu, kā lai saka, tiek tāda, kā tāda, šāda birka piekārta, tas tad ir konkurences sagrozījums. Un citi saka, nu, tad tas eh, uzlabo viņu situāciju konkurences ziņā. Bet, nu, abas tādas situācijas eh, nav pieņemamas. Bet, nu, jāsaka, problēma ir daudz dziļāka. Uh, Kad mēs šādu iestādi, kura nedrīkst bankrotēt, jo tam būtu pārāk liela jā, ietekme, kad mēs šādu iestādi pakļaujam īpašai uzraudzībai. Ja mēs tā ļoti stingri e, īstenojam uzraudzību, tas ir no vienas puses, bet no otras puses tiek veidots šis fonds, un kad viņi iesaistās e, šajās uh, um, izmaksās. Nu, kad tad mēs to darām? Eksante vai tad, kad ir pirmās zīmes, kas norāda uz to, ka ir kādas briesmas sistēmā? Un tad mēs viņiem teiksim, jā, nu labi, tad, tagad ir jāizteno tāda uzraudzība, tāda kvalificēta uzmanība. Manā skatījumā nozīmīgi ir tas, lai nodokļu maksātājs nemaksātu par to. Nu, varbūt, ka tā ir tāda mana fiksā ideja, un varbūt tiek runāts par to, ka pavasarī jau ir cita mm, tendence un, un, un moda, bet es domāju, ka problēma tā jau ir ilgāku laiku mūsu priekšā, un ka ļoti vienkārši tā neatris, neatrisināsies, un šīs pavasara tendence, pavasara moda, tā ir arī nacionāla, teiksim, iekrāsa. Uh, uh, Vācijas, Francijas pārstāv teica, ka viņi vēlas šādu uh, glābšanas fondu. Nu, piemēram, ir uh, kādas Vācu bankas meitas uzņēmums Londomā, bet kā tad Vācu uh, noguldītājs, kā viņš tiks aizsargāts ar šo Vācu fondu, ja es to pareizi sapratu. Un, uh, ja uh, Francijas. Uh, kāds, kāda bankas filiāla darbojas, tad Francijas fonds būtu atbildīgs, teiksim, šādos gadījumos. Es esmu uzrakstījis rakstu un sācis to ar citātu. Samsons citai senos gudros Es, protams, arī negribu, lai sistēma sabru, sabruktu un lai būtu jāmaksā par uh, atjaunošanu. Es domāju, ka tas ir tas jautājums, kas ir tas būtiskākais. Viki praktiski ļoti skaidri norādījusi to, ka jautājums ir divējāds. Ir divi fondi, un tam pievienojas arī sociāldemokrāti. Kādēļ tā? Un nu, tādēļ, ka divi uh, mērķi ir no vienas puses ir nogultītāji un no otras puses uh, kritērija noteikšana, jo kritērija ir atšķirīga. No vienas puses ir noguldījuma nodrošināšana, noguldījuma apjoma, un otrs ir glābšanas fonds. Tas ir domāts tikai iestādēm. Un šeit atkal jautājums ir, kāds ir šis subjektīvais risks. Jā, kāda institūcija sabrūk, bet nedrīkst sabrukt. Uh, jo tad, nu, viss tas mūsu, visa mūsu uh, konstrukcija sabruktu, tad tas jautājums ir, nu, vai tad nodokļu maksātājiem uh, tieši uh, jāmaksā, jeb ir kāds izmaksu sadalījums iespējams, jeb kādu pasākumu tiek īstenot, lai nodokļu maksātājs nemaksātu. Un, protams, ir vēl uh, tāda iespēja, ka nodokļu maksātāji iesaista tikai nu galējas nepieciešamības jautājumu eh, gadījumos. Nu, šie jautājumi tiek skatīti ziņojumā. Bet, protams, ka tā nav nu tāda pamatdoma. Praktiski vēlamies, lai uh, maksājumi notiek tik vēl, cik iespējams šajā uh, fondā, un uh, šie fondi tiktu jau iepriekš veidot, nevis uzreiz uzkraut nodokļu maksātāju plēcē. Kā 20 uh, tikšanās Kanāda uh, un Jaunzēlande. Tās runāja par uh, noteiktu modeli, par meitas uzņēmumiem, kas tiek pakļauti uh, nacionālajiem uzraudzības iestādēm attiecībā uz likviditāti, un šis ir iekšē tirgus modelis, un šo modeli varētu pielietot arī uh, atsaucoties uz 1958. gadu pieredzi. Toreiz bija maz šādu sistēmu relevantu uh, uzņēmumu, kas varētu izraisīt uh, domino efekti un uh, apdraudēt visu sistēmu kopumā. Toreiz mēs par to tā īpaši neaizdomājamies, bet to daram šodien. Un tas, ko mēs šodien daram un kas mums šodien jādara, tas ir jāizdara tagad, jo visādi citādi neizdarīsim nekad, kad krīze būs pagājusi, tad pievērsīsimies ikdienas darbiem un atkal uh, šie lēmumi netiks pieņemti, un tad jauni produkti vēl nāks tirgos, kas varētu arī nozīmīgas problēmas izraisīt. Bet mēs varētu teikt, jā, bet mēs mūsu atbildību esam pilnībā apzīmē, apzinājušies un darījuši visi. Mums nevajadzētu gaidīt, mums vajadzētu tagad pieņemt uh, nozīmīgos lēmumus negribu o, uh, diskusiju pārlieku uh, pagarināta, negribu būt pārāk patriotisks vai šovinistisks, bet domāju, ka Spānijas prezidentūras laikā varam sasniegt vienošanos. Jo nezinām, kas Bēļģu prezidentūra vispār varēs uh, uzņemties. Nu, varbūt, ka tas arī ir atkarīgs no gadu laiku maiņas. Mums vajadzētu rīkoties ātri, ar zināmu ātrumu. Nu, nezinām, kas varēs plūkt laurus. diskusijas uh, ir nepieciešams, tām ir jābūt pamatīgām. Vēl pirms balsojuma piekrītu uh, priekšsēdētājiem mums jāsteidzas, bet nevaram to darīt uz kvalitātes rēķina. Pirmās sēdes jau ir notikušas, tās turpināsim tā, lai citi kolēģi arī varētu iesaistīties un lai viņi saņemtu informāciju, kā tas ir demokrātiskā situācijā. Uh, informācija būs caurskatām. Tikšos ar referentiem, ēnu referentiem un visiem pārējiem un, protams, tiem, kas būs ieinteresēti. Liels paldies! Nu, es nevaru sev noticēt, ka esam beiguši sanāksmi desmit minūtes ātrāk. Sančes, jūs vēlēties kaut ko tomēr piebilst? Nu, tikai vienu minūtīti priekšsēdētājs kundze es vēlējos uh, pasvītrot to, ko teica iepriekšējais runātājs. Es nevēlējos tagad atkal runāt par sistēmisko uzraudzību. Protams, tas ir būtisks jautājums, bet tas nenozīmē, ka mums vajadzētu kaut kādā veidā vilkt gumiju. Es domāju, nākamnedēļ mūsu pozīcija noteikti būs ļoti līdzīga, tādēļ pats viedākais tagad būtu izmantot savu procedūru. Tātad, kad mēs uh, balsosim parlamentā, ir uh, jāpadomā, ka mēs esam pietiekami spēcīgi. Tātad, cik vien ātri un cik vien labi iespējams mums pašiem ir jāievēro savas saistības, un reitinga aģentūrām ir jātiek uzraudzītām jau no janvāra. Ja, no janvāra. Tādēļ. Uh, mums vajadzētu patiešām uh, virzīties uz priekšu un pēc tam ķerties pie nākamajiem uzdevumiem, kad iepriekšējie būs paveikti. Ja būs kāda kavēšanās vai vilcināšanās, uh, mēs, protams, uh, nevarēsim tik labi ievērot savu laika grafiku, bet, protams, mums vajadzētu arī diskutēt par nākamajiem tematiem un, kad būsim uh, noslēguši diskusijas par vienu jautājumu, pievērsīsimies nākamajam. Vai te... Nu, protams, eh, vajadzētu ievērot mūsu kalendāru. Paldies, saka priekšsēdētāji. Ja kāds vēlas eh, ar mani apspriesties, es zālē vēl uzkavēšos pāris minūtes, un arī pēcpusdienā mūsu sanāksme turpināsies. Un ir arī koordinatora sanāksme. Atklātā koordinatora sanāksme.